Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Labrīt, kolēģi, kolēģis. Atvainojiet, ka mēs tā vēlāk sākam sanāksmi. Es vienkārši kaut kā piemirsosi, ka man jāvada šī sanāksme. Es domāju, ka es to darīšu tikai tad, kad sāksies uzklausīšana, bet nu ne, jau tagad jāstrādā. Tad sāksim arī ar balsošanu. Mūsu nav īpaši daudz pašlaik vēl. Um, bet mums tagad ir jābalso individuāli, tāpēc es lūdzu tagad ievietot kartītes aparātos. Vai visiem ir balsošanas kartītes līdz? Unterwegs, ok. Nāk vēl ar kartēm. Labi. Nu, teiksim tā. Es biju pret to, kā arī komitejās gala balsojumam jābūt individuālam, bet vairākums bija par to. Tad attiecīgi arī jārīkojas, un tad steidzami jāsameklē kāds, kas jums kartīti atnesīs. Bet nu sāksim. Vispirms pašu līdzekļi, tad ziņojums par pašu līdzekļu sistēmu. Mums ir eh, Žana Lūka Dehāna eh, ziņojums. Es ceru, ka viņam jau tagad ir labāk. Anna Jensena ir līdzreferente. Grozījums numur viens. Kas ir par to? Kas ir pret? Kas atturās? Pieņemts grozījums 6. Tas atkrīt? Jā, tas atkrīt. Labi. Pirmais kompromiss. Kas ir par? Pret? Atturās? Pieņemts. Tagad trešais grozījums. Kas ir par? Pret? kas atturās, pieņemts. Par desmito ir jābalso. Tātad desmitais grozējums. Kas ir par? Pret. Kas atturās? Pieņemts. Ceturtais grozējums par. Pret. Kas atturās? Pieņemts. Otrais kompromiss. Kas ir par? Pret. Kas atturās? Pieņemts. Un tad gala balsojums. Un eh, tad jābalso individuāli un elektroniski. komentārs, bet mums ir arī mutiskais grozījums, jā, tikai par to balsosim vēlāk. Es zinu, ka ir mutiskais balsojums. Labi, ja jums nav kartītes pašlaik, mēs pierakstīsim, kā jūs būsiet nobalsojuši. Balsojam. Tagad beidzam balsot. 16 par, viena balss pret, viens atturējies. Tad uh, Jans Mulders par, uh, Johans Ferns par, Helga pret. Tātad 18 par, 2 pret, 1 atturās. Un tagad uh, ceturtais uh, paragrāfs, mutiskais grozījums mutiskam grozījumam jābūt tādēļ, ka darba grupa tiksies rīt. Ja tas tā būs, un mēs lēmumu pieņemsim plenāru sēdē, tad eh, daži vārdi ir tādi, par kuriem nav līdz jābalso, tādēļ ir šis mutiskais grozījums. Ja rīt darbgrupas sēde nenotiks, tad ceturtais paragrāfs būs spēkā bez mutiskā grozījuma. Nu, tā kā uz priekšu mēs um, iebalsojam, kas par. Lūdzu, pats lai trūks. Pret. Atturas. Labi. Tad eh, vēlreiz kopumā personāla balsojums. Lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Deviņpadsmit Jans un Jorans arī par Helga. Nu, labi. esam nobalsojuši par uh, pašu resursiem. Tagad uh, par īstenošanas pasākumiem. Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumu. Žans Luks de Hansen un Jensen, referenti, kā parasts. Grozījums 16. Kas par? atturas noraidīts. Grozījums 17 par pret atturas pieņemts. Grozījums 18 par pret atturas noraidīts. 19 par pret atturs noraidīts. Grozījums 20 par pret atturas pieņemts. Grozījums 21 par pret atturas noraidīts. Tas pats mutiskais grozījums, tā teikt, ar rezervu uz priekšu, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 22 par pret atturas pieņemts. Apsvērumi.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 atturas pieņemts. Grozījums numur 8 par pret atturas pieņemts. Numur 9 par pret atturas noraidīts. Numur 10 par pret Apturs. Pieņemts. Grozījums 11 par. Pret. Atturas. Norādīts. Numur 3. Mutiskais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Numur 12 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums. Jānam ir kartiņa. Tagad tikai Joran vēl jāpieskaita. Jā, lūdzu. Balsojam. Personāla balsojums. Ich weiß. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Godmaņa kungs tūlīt arī atradīs savu balsošanas karti. Okay. In fa- yeah, he is in favor. I, I... Tā, viņš pār, es esmu droša. 17 pār 2 pret 1 atturas, 18 pār 19 pār. Nu, labi. Paldies. Un tagad mums ir vēl vienreiz jābalso. Par uh, ieteikumu projektu. Tātad jābalso vēlreiz. Vai visi ir nobalsojuši? Labi. Beidzam balsot. 18 par, 19 par. Paldies. Nākošais ziņojums. ja, but, aber es sind wie immer. Bet kā parasti tie paši referenti. tradicionālē un NKI pašu resursi. Tikai viens balsojums, kas par. Mums ir uh, balsojumā jāizmanto balsošanas iekārtas. Sākam balsot. 20 par 1 pret. Labi, tagad nākošais. Par globalizācijas fondu un grupo Santāna Spānijas uzņēmums. Frederiks Dārdens gan nav klāt. Grozījums numur viens. pret atturas pieņemts. Grozījums 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Grozījums 4 par pret atturas pieņemts Pieņemts grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 7 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret pret atturas pieņemts. Jābalso par ziņojumu kopumā. Lūdzu, atkal elektroniskais balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? 21 par, viens pret. Neviens nav atturējies. Nākošais ir uh, Frederika Dardēna ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. FADC tehnoloģija, Itālijas uzņēmums, grozījums numur viens par. Pret. Atturas Pieņemts grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 3 par pret atturas pieņemts. Grozījums 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Atkal noslēdzošais balsojums. Pāris nav balsojums. Balsojam elektroniski. 23 par, 1 pret. Neviens nav atturējies. Viss skaidrs. Labi. Tikai viens balsojums. Inga lūdzu paskaidro. Jā, paldies. Pagājušajā nedēļā bija divi trilogi tikāmies ar uh, prezidentūru, Haugas kundze vadīja sarunas, Korapērs pieņēma visas tās mūsu uh, saskaņotās uh, priekšlikuma daļas. Balsojam šodien par abiem kompromisiem. Aprīlī plenāra sēdē skatīsim šo jautājumu. Jautājums ir par tehnisku pielāgojumu. Paldies visiem par uh, veiksmīgo sadarbību un arī Jutai par ļoti suverēno sēdes vadīšanu. Tātad daudzgad eh, finanšu plānam sekojam komisijas priekšlikumam. Elastīgums eh, tiek eh, piemērots pārvietojumos par saistībām, par SMI un um, ātro pielāgošanu, kā arī par rezerves fondu. Nākošais jautājums par Eiropas risinājumiem. Šeit bija vairāk uh, pretestības. 2014. 2016. gads ir aptvērumu gadi, un uh, revizijas palāda pārbaudīs šo uh, izlietojumu, un tam būtu jābūt praktiski automātiskam. Pārvietojumu mēs esam būtiski samazinājuši, un nav nekādu grozījumu. Bija ļoti nozīmīgi, lai nu, tas notiktu praktiski gandrīz automātiski, jo gribam novērst to, lai tiktu iesniegti grozījumi, jo tas eh, apdraud lielo projektu drošību un tiesisko drošību to esam sasnieguši, un ar risinājumu 2014. 16. gads eh, tas mums ir pieņemams eh, ES eh, budžetam. Tas nāk par labu, jo ar AL risinājumu arī saistībās mēs ietveram un domāju, ka ir pietiekami, ja mēs līdz 2016. gadam nospraužam termiņu. Domāju, ka risinājums ir labs un par to varētu balsot. Par finansējumu politiskām partijām. Šeit mēs gribējām, lai būtu pēc iespējas lielāka saskaņojamība ar Džanatī ziņojumu, bet tajā pašā laikā arī budžetā gribam, lai izņēmumu skaits tiktu samazināts uz minimālo. Esam pievienojuši vēl punktus par caurskatāmību, par partiju finansēšanu, lai novērstu interešu konflikts. Lai būtu rotācijas sistēma, lai būtu lielāka caurskatāmība piedāvājumiem, konkursiem. Tas ir tas, ko vēl esam pievienojuši. Visi risinājumi ir labi, tādēļ iesaku balsot par tiem. Jā, vielen dank. Ähm, Lielas paldies. Formāli es uh, vādu šo sanāksmi un es arī vadīju šīs sarunas, tā kā es zinu, ka mēs ilgi cīnījāmies ar padomi un vēlējāmies īstenot sākotnējo risinājumu attiecībā uz uh, budžeta jautājumiem. Tas nebija viegli, eh, bet mums eh, tas izdevās. Tagad jābalso. Balsosim uzreiz elektroniski. Pirmais balsojums. Sākam balsot par uh, Eiropas Savienošanas fondu Connecting Europe Facility. Nē, atvainojiet, atvainojiet. Uh, saka priekšstādātāja, pēc kārtas pirmais ir priekšlikums par politiskajām partijām. Par to tagad balsojam. Sākam balsot. Tad esam nobalsojuši 25 par. Lieliski nav balsu pret. Un tagad uh, Eiropas Savienošanas fonds. SEF. Balsojam lūdzu. Das war's. Jawohl. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Tad vēl trūkst viena balss. Kas vēl nav nobalsojis? No tiem, kas kartītes ir ievietojuši, viens nav nobalsojis vēl. Vai tomēr ir? Ir. Labi. 23, ne, 24 balsis par. Neviens neiebilst, neviens neatturās. Lieliski. Nu jā, pilnīgi vienbalsīgi mēs te nevaram uh, nobalsot. Ah, jā. Wir haben noch zwei. Un tagad mums vēl jābalso par diviem pārvietojumu pieprasījumiem. Tie ir saistīti ar globalizācijas fondu, par ko tikko esam nobalsojuši un nobalsojām gandrīz vai vienprātīgi. Vai visi kolēģi piekrīt, ka mēs šos pārvietojumus apstiprinām? Bet, ja jūs piekrītat, lūdzu pacelt rokas. Vai mums jābalso elektroniski? Nē. Paldies. Vai ir kāds, kas iebilst? Atturas? Lieliski apstiprinājām arī šos pārvietojumus. Un tad uh, citi pārvietojumi. Monika, mums ir arī divi pārvietojumi. Pirmais attiecās uz revīzijas palātu, kas pieprasa pārvietojumu no 21. sadaļas uz 27. un 14. Te runa ir par papildus ekspertu piesaistīšanu uh, finanšu un nodokļu pārvaldības jomā un papildus prakses vietām. Un vēl pārvietojumi attiecās uz SCI um, posteņiem. Un tagad jāparēc 5 SCI un 5 SC2 vietas, nevis AST vietas. Runa ir par 40 tūkstoši eiro ietaupīšanu gadā, jo šie posteņi uh, tiek uh, ap, zemāk apmaksāti priekšsētāji. Vai mēs varam balsot par šiem pārvietojumiem kopā? Jā. At kas atbalsta šos pārvietojumus? Lūdzu, pacelt rokas. Kas ir pret? Kas iebilst? Neviens, tad atturās arī neviens. Tad pieņēmam, vienbalsīgi vienojamies arī par šiem pārvietojumiem. Okay. Dann, uh, sind wir Līdz ar to esam beiguši balsot. Mums paliek vēl viens darba kārtības punkts, pirms sāksim o, uzklausīšanu. Tā ir ēku politika. Lūdzu, Monika. Priekšsēdētāji. Tātad, ēku modernizācija un remonts. Revīzijas palāta um, īsteno projektu K3, un mēs redzējām 79 miljoni, tagad nedaudz vairāk par 71 miljonu ir iztērēts, un, un mēs esam ietaupījuši līdz ar to, izmantojot uh, stingrākas kontroles un citus materiālus nekā paredzēts. Un Mēs esam pārbaudījuši arī materiālu izlietošanu, līdz ar to aptuveni 7 miljonus izdevās ietaupīt. At vēl divas ēkas eh, tika modernizētas, bija eh, Luksemburgā jāmodernizē šīs ēkas sakarā ar jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem, un modernizācijas laikam vajadzēja uz 15 gadiem īrēt vēl ēkas, tad jāapriko tās ar jauno ugunsdrošības aprīkojumu, bija jālabo sienas un tā tālāk, jāatjauno šļūtenes, un šos septiņus miljonus mēs varam tam izmantot, lai šīs ēkas tagad Uh, savestu kārtībā un lai tās atbilstu jaunajām ugunsdrošības prasībām priekšsādātājiem. Vai ir kaut kādi komentāri no kolēģu puses? Nav komentārus, tas nozīmē, ka mēs to akceptējam. Tad mēs pieņēmam, ka uh, tā mēs arī rīkosimies, un šīs ēkas būs ugunsdrošas. Labi, tad lūk mūsu darba vadītāja Monika. Kolēģi un kolēģis, līdz ar to esam izskatījuši mūsu budžeta komitejas darba daļu. Tagad pagaidīsim vēl kolēģus, kas mums pievienosies pulksten desmitos no nodarbinātības komitejas. Un pulksten desmitos sāksim uzklausīšanu par jaunatnes nod, jauniešu nodarbinātības garantiju. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dargie kolēģi, kolēģis, dargie viesi, esiet sirsnīgi sveikti mūsu uzklausīšanā jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Mūs, tā teikt, vecos tā jau ilgi nodarbina. Ceram, ka ar jauniem un labākiem atzinumiem varēsim šodienas darbu noslēgt un gribu sirsnīgi visus sveikt. Uzklausīšanu ierausīja Sidonija Ieraģievska, mūsu referente. Liels paldies par to, par apņēmību, par šīs, šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Iesaistīta arī ir nodarbinātības komiteja, tādēļ Sveicu visus nodarbinātības komitejas deputātus. Elizabete Morāns Šaķie ir nodarbinātības komitejas vicepriekšsēdētāja, un viņi kopā ar mani vadīs darbu, viņi vadīs pirmo darba grupu. Sveicu nodarbinātības komitejas referentu kas strādā arī ar šo iniciatīvu budžeta komitejā, Frederika Dardēna. Sveicu visus, kas uzstāsies atsevišķajās darba grupās. Pirmajā tas ir Mišels Servos, komisijas ģenerāldirektors. Rikārdo Ebāra Rokas kungs. Albānijas jauniešu padomus priekšsēdētājs. Aleks Mesen kundze. Viņa vada Eiropas jauniešu fórumu politikas nodaļu un otrajā darba grupā uzstāsies Jāceks Mesins kungs, Polijas eh, darba un sociālo lietu valsts sekretārs. Tāpat Marija Kristīna Fan Bokastāls kundze. Viņa vada Sabiedrisko nodarbinātības eh, komiteju Valonijā. Viņi ieradīsies nedaudz vēlāk. Viņi uzstāsies otrajā darba grupā. Tāpat arī Tatjānes Posīto kundze, sociālo lietu atašais Itālijas vēstniecībā. Esiet visi sirsni sveikti! Visi kopā. Pirms sākam darbu, sirsnīgi sveicu viesus, kas nevarēs aktīvi piedalīties diskusijās, bet kurus ļoti interesē šīs uzklausīšanas rezultāti. Tie ir Ostravas universitātes pārstāvi, Vočeha Mināra viesi un kolēģi viesi. Esiet sirsnīgi sveikti šeit, parlamentā, uzklausīšanā par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Jauki, ka daudz jauniešu ir šeit. Kā ne tikai mēs, vecākās paudzes pārstāvi par šo jautājumu diskutējam, bet arī, ka jaunieši ir mūsu vidū. Jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir Eiropas sociālā fonda iniciatīvas daļa esam ilgi cīnījušies, lai šai iniciatīva būtu ne tikai likumdošanā, bet arī finansēta pietiekami. Un viss tas, kas tiek teikts to budžeta komitejas vārdā Sidonija prezentēs un es kā priekšsādātāju uzticos mūsu referentiem. Lai gan uzreiz jāsaka, ne tikai Eiropas līmenī, bet arī dalībvalstīm aktīvi jārīkojas. Jārāgās, cik uh, tālu pavirzīsimies, mēs garantējam finansējumu, kā pagājuši gadu un skatīsimies, kādu plānu ir dalību valstīm, lai 14. un 15. gadā aktīvi rīkoties, tad lielākā naudas daļa no ES budžeta nonāks dalību valstīm un tiks veltīta jauniešu iniciatīvai. Tagad došu vārdu līdz priekšsēdētājai Elizabetai Morānai Šatjēkuns. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos paust prieku par šo iniciatīvu, kas paredz uzaicināt uz šo, šīm pārdomām gan budžetu komitejas, gan arī nodarbinātības un sociālajā lietu komitejas locekļus, jo tikai roku rokā mums izdosies uh, īstenot šo īpašo iniciatīvu. Otrs punkts, ko vēlos uzsvērt. Iniciatīva jauniešu nodarbinātībai. Pati par sevi parāda to, eh, cik nozīmīgi ir iesaistīt jauniešus darbā visā Eiropā bet vienlaikus apzinoties arī atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem. Tieši tāpēc jūs jau pavisam pamatot teicāt priekšstādātāji, ka vēl bez Eiropas līmeņa politikas mums ir nepieciešama arī vietēja politika uz vietas, jo tas lieliski parāda to, kā Eiropas politika var būt efektīva, ja tā ir uh, cieši saistīta ne tikai ar nacionālo līmeni, bet arī ar vietējo līmeni. Un ar šo uzklausīšanu mēs eh, centīsimies arī to veicināt. Vēlos precizēt vēl kādu ļoti svarīgu punktu. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jāraugās uz to, lai iniciatīva jauniešu nodarbinātībai būtu aizbērga redzamā daļa, un lai zem tās slēptos vēl lielāka neredzamā daļa, kurā mēs ņemam vērā visas problēmas, kas ir saistītas ar eh, bezdarbu jauniešu vidu un eh, kas paredz garantijas jauniešiem kopumā. Mēs esam pamanījuši ļoti daudz problēmu uz vietas, un es domāju, ka tie, kas iesaistīsies paneļa diskusijā, noteikti to arī eh, parādīs. Jo mēs vēlamies no Eiropas parlamenta puses, lai būtu šāda iniciatīva, kas ļautu uh, stimulēt jauniešu iesaistīšanos darba tirgu, cenšoties galvenos pasākums īstenot 2014. un 2015. gadā, bet vienlaikus mēs redzam uz vietas, ka mēs lieliski varam iedomāties, ka eh, šī te eh, politika nodarb, jauniešu nodarbinātībai patiesībā aprobežojas tikai ar jauniešu nodarbinātīs iniciatīvu. Tātad mums ir jānošķir šīs divas lietas, un es jau iepriekš uh, pateicos jums uh, par to, ka jūs uh, nesajauksiet šos dažādos aspektus. Un nesajauksiet arī as, aspektus, kas saistīti ar projektiem uz vietas. Un visbeidzot, mums ir jārīkojas steidzami. Šī problēma ir ļoti smaga. Un, ja Eiropas parlaments ir vēlējies eh, rīkoties eh, jau šobrīd, un par to es vēlētos pateikties arī komisijai, mēs eh, pamanījām, ka gan parlaments, gan komisija bija viensprāts par to, ka mums ir jārīkojas jau tagad, lai mēs panāktu lielāku efektivitāti. Uh, Mums ir jāsako tam, ka e, šis ārkārtas jautājums tiek risināts uz vietas. Kādi ir projekti, efektīgi projekti, ārkārtas projekti? Mēs saskaramies ar milzīgu jauniešu bezdarbu, un runa nav tikai un vienīgi par tiem, e, kur ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kā mēs parasti uzskatām, bet mēs runājam arī par jauniešiem vecumā no 25 līdz 30 gadiem, kur vidū ir ļoti daudz bezdarbnieku. Arī šīs būs ārkārtīgi svarīgs aspekts, par kur mēs runāsim, runājot arī par, par projektiem. Tātad es jau iepriekš priecājos par šo uzklausīšanu, kas mums dos papildus eh, pārliecību, ja vien tāda vēl ir nepieciešama, par to, ka mums ir jāīsteno projektu uz vietas un mums ir jāseko, kā šie projekti tiek efektīvi īstenoti. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, paldies. Un tagad uh, mūsu referente Sidonija Arčievska lūdzu. Lielas paldies abām priekšsēdētājām par to, ka jūs uzsvērāt divus svarīgus jautājumus. Vispirms, kāpēc eh, jauniešu bezdarba jautājums ir eh, tik ārkārtīgi svarīgs un eh, risināms tik steidzam, un kāpēc mums ir nepieciešama politika atbildes reakcija? nav nekādu šaubu par to, ka tas ir saistīts ar milzīgu eh, cilvēcisku un ekonomisku problēmu. Jūs arī eh, skaidrojāt saikni starp eh, tiem centieniem, kas jāīsteno budžeta jomā un vienlaikus arī centieniem veicināt nodarbinātību, tāpēc es savā īsajā uzrunā vēlētos uzsvērt tos iemeslus, kāpēc mēs šodien esam pulcējušies šeit, jo uh, Es domāju, ka šodien mēs runāsim par ļoti konkrētiem jautājumiem. Vismaz tāda bija man sākotnējā ideja, un es priecājos par jūsu atbalstu un atbalstu komitejas gan uh, nodarbinātības komitejas locekļu puses. Tas, kāpēc mēs esam šeit, lai runātu par šiem jautājumiem, ir, lai izvērtētu uh, to, kas jau ir paveikts šīs iniciatīvas ietvaros līdz šim. Uh, Šī iniciatīva tika uzsākta pagājušajā gadā ar sarunām par daudzgadu finanšu schēmu. Manuprāt, e, tas ir veiksmīgs rezultāts, ko izdevās panākt Eiropas parlamentam, proti apņemšanos no dalībvalstu puses un dabat arī iesaistīšanos no komisijas puses, paredzot papildus 6 miljārdus eiro, kas uh, tiek izmantot, lai cīnītos pret bezdarbu jauniešu vidū. Par to mums būtu jāpriecājas. Uh, bet vienlaikus mums ir jāseko arī tam, kas notiek, un jāpārbauda, uh, kāds tad ir rezultāti. Šobrīd mēs jau zinām, ka 2014. gada vidū komisija un dalībvalstis varētu eh, veicināt jau pirmo īstenošanas pasākumu izvērtēšanu. Tie tika uzsākt jau pagājušā gada rudenī, un tātad es domāju, ka šobrīd mēs jau varam izvērtēt to, kas ir paveikts, iespējams koriģēt um, sākotnējās idejas, kas bija pamatā jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Tātad es domāju, ka šī uzklausīšana tik tiešām ir vietā, jo mēs jau esam šī pasākuma īstenošanas vidusposmā. Vēlos vien atgādināt, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīvas mērķis e, ir mērķa auditorija, ir jauni cilvēki, miljoniem jaunu cilvēku, kuriem ir milzīgas grūtības iesaistīties darba tirgū, nemaz nerunājot par to, ka viņi varētu palikt šajā darba tirgū. Es pateicos Eiropas parlamenta um, bibliotekai, kas ir sagatavojusi eh, jūs dokumentu mapītēs Eiropas kārti, kurā ir parādīti tie reģioni Eiropas Savienībā, kur var eh, saņemt atbalstu no šīs iniciatīvas. Mani eh, šis attēls tik tiešām satrauc, jo runa ir par tik daudziem reģioniem Eiropas Savienībā, tik daudziem jauniešiem. Ir par daudz šādu reģionu Eiropā, kur jauniešu bezdarba rādītāji ir pārsniedz 25% slieksni. Tas arī ilustrē, cik plaša ir mēroga ir šī problēma. Sagatavojoties šai uzklausīšanai, Es cerēju, ka mums izdosies iesaistīt dažādas pienesums gan no Eiropas komisijas puses, gan eh, no dalībvalstu puses, jo gal galā tieši dalībvalstīm ir jāīsteno, bet arī no jauniešu organizāciju puses, jo mums būtu jāuzklās arī viņu viedoklis. Un tāpat arī jāuzklās nodarbinātības dienestu eh, viedoklis, jo tieši viņi strādās ar šo jautājumu īstenojot jauniešu iniciatīvu. Es ceru, ka šīs sanāksmes laikā mums izdosies vairāk uzzināt par to, kā šī iniciatīva tiek īstenota, eh, kādi ir eh, veiksmes stāsti, kādas ir grūtības un kādas ir idejas, lai pārvarētu šīs grūtības. Es esmu sagatavējis diezgan garu jautājumu sārakstu Eiropas komisijai. Mani eh, satrauc, piemēram, kā šāda te jauniešu garantija un e, jauniešu nodarbinātības iniciatīva, kas tika uzsākta e, Eiropas ziemeļos, kā tā tiks īstenota Eiropas dienvidos, kur e, šī problēma ir vissmagākā. Tātad arī e, par šiem jautājumiem ir jādomā. Iespējams, mēs varam arī uzlabot uh, pašreizējās tendences. Manuprāt, arī jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir jāskata plašākā kontekstā, domājot par eh, visiem Eiropas Savienības eh, centieniem cīnīties pret bezdarbu. Protams, ir jādomā arī par Eiropas sociālo fondu, un es zinu, ka daudz dalībvalstis eh, izmanto arī sociālo fondu šim nolūkam, bet mums ir jāraugās arī uz nacionāliem fondiem. Un visbeidzot, jauniešu nodarbinātības iniciatīva diezgan plašā mērogā um, ir jāīsteno tieši ar eh, nacionāliem, ja dalībvalsts centieniem un nacionāliem fondiem. Un tas ir tāds kā spēcinošais elements. Tātad mums nav tikai Eiropas līmeņa centieni, bet ir arī dalībās centieni. Tas arī būs pagaidām viss no manas puses. Es ar nepacietību gaidu diskusijas. Es domāju, eh, ka šis ir tas brīdis, kad mēs vēl varam koriģēt savu sākotnējo skatījumu un izvērtēt to, kā šī iniciatīva tiek īstenot. Paldies! Jā, paldies! Ceru, ka atziņas būs um, ļoti interesantas pēc uh, rīta sēdes. Un iespējams, ka būs uh, uzlabojumi ieviešanā. Tagad līdz referents nodarbinātības komitejā Dardenkungs lūdzu. Paldies! Paldies līdz priekšsādātājai. Sākumā gribu teikt, ka esmu ļoti gandarīgs par um, uzklausīšanu gan budžeta komitejas um, locekļa statusā, jo sekoja sociālās politikas finansējumam, tāpat arī kā nodarbinātības komitejas deputāts esmu apdrināts. par šo uzklausīšanu. Paldies referentei par šo iniciatīvu, jo tas ir tāds pamatjautājums, nozīmīgs. Un to atgādināja ne tikai Sidonija, bet arī līdzreferente. Tādā kontekstā, cik tas ir nozīmīgi, cik liels ir jauniešu bezdarbs eh, dažādos reģionos un, diemžēl, pārāk daudzos eh, Eiropas eh, Savienības reģionos. Spānija, Grieķija, tās uh, eh, ir īpaši smagā situācijā attiecībā uz jauniešu bedarbu. Eh, mēs runājam par jauniešu garantijas konceptu. Daudz šo konceptu zina, tas ir nozīmīgs. Un ļauj jauniešiem atgriezties darba dzīvē, lai būtu uzticība nākotnē, nākotnes izveidē. Tas ir nozīmīgs elements. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un uh, tuvs, jo divus gadus jau Eiropas sociāldemokrātu partija ir sākusi īstenot dažādas pasākums Eiropas parlamentā, citās uh, institūcijās, dalībvalstīs, lai Ziemeļvalstu un Austrijas uh, pieredzi pārņemtu. Maķedonija jau atkārtoja, ka 2013. gada Eiropas Savienības padomas tikšanās eh, ietveros eh, nosprausts eh, darba ietvers 2014. un 2020. gadam. Uzsvērš arī pozitīvos un retos pozitīvos elementus visās šajās diskusijās 2013. gadā attiecībā uz budžetu. bet uh, sarunās uh, mēs esam izveidojuši kompleksu sistēmu. Bet nu, dažkārt uh, tas nav pietiekami. Bet teikt runāts par 21 miljārdu, kas ir nepieciešams vai 6 miljārdiem, daži saka vairāk šai garantijai jauniešiem un šai iniciatīvai. Nu, tas jau ir šis jautājums, kas ir diskutējums. Tā varētu būt uh, šī aizberga redzamā daļa, kā kolēģi minēja. Situācija jāanalizē, lai varētu īstenošanas vidusdaļā pārskatīt finansējumu un rast papildu līdzekļus. Tas ir nozīmīgs elements, lai iedrošinātu jauniešus atgriezt uzticību. Nevienmēr ir tā, ka tādas uh, iniciatīvas, inovatīvas. Ļoti jauka, ka ir šis uzklausīšanas pasākums. Es eh, pievērsīšos trim jautājumiem. Tātad, eh, vai mēs visu varētu īstenot, lai maksājuma apropriācijas tiktu saņemts tad, kad ir nepieciešams, protams, ļoti ātri dalībvalstīs? Otrs elements 6 miljārdi tā nepietiek, par to jau runāju. Un jārunā par to, kas ir nepieciešams uh, precīzi konkrētajās vietās un pilsētās. Un trešais jautājums par kapacitāti. Kāda ir dalība valstīm? Lai papildinātu līdzfinansējumu, kas ir nepieciešams lai šī atšķirība, kāda ir, tiktu izlīdzināta? Un vai dalība valsts uh, būs spējīgas reāli, efektīvi īstenot, izmantot šo pasākumu? budžeta taupības pasākumos, kuros tās atrodas. Izmantošu iespēju, lai atgrieztos pie ieteikuma, kādu kur daži no mums izteica mm, budžeta deficītu neieskaitīt aprēķinu bāzē un skatīt šos izdevumus kā izaugsmas investīcijas. Bet pie šī jautājuma varam atgriezties. Nu, tas, ko gribēju teikt, un noslēgumā paldies. Paldies dažādiem runātājiem, kas uh, uzstāsies divos paneļos un uh, īpaši Marija Kristīnai Van Bokestālai, ko esmu aicinājis. Viņa ir nodarbinātības um, aģentūras uh, vadītāja. Es domāju, ka tā tieši ir iestāde, kas uh, nozīmīgu lomu uzņemas konkrētajās pilsētās un ciemos. Jā, paldies! Paldies, tu vērs man uzmanību uz to, kā Marija Kristīna Van Bokastāla ir ieradusies. Esiet sveikta, visus uh, uzrunāju jau sākumā, bet zinājām, ka jūs uh, nedaudz vēlāk ieradīsieties. Un tagad nododu um, vadības grožus Elizabeti Maranšartjē rokās. Paldies priekšsādātāji! Tagad sāksim pirmo uh, diskusijas daļu. Uh, pārunāsim tēmas, kas uh, jau tika iezīmētas mūsu abi referenti, jau norādījā uz galvenajām prioritātēm. Es arī vēlos sveikt Sidoniju un Frederiku Dardenu, abu komiteju referentus. Un uh, Es gribētu uzsvērt, uh, kā uh, referenti par sociālo fondu. Mūsu darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Arī parlamentā ļoti svarīgi mūsu komitejām sadarboties un strādāt cieši kopā arī ar Eiropas komisiju, jo uh, sašķeltība šeit uh, nav risinājums. Runa nav par atšķirīgiem viedokļiem, kas varētu būt politiskajām grupām. Nē, mums vajadzētu strādāt kopā un apvienot savus spēkus, lai dažādajos trialogos šajā iniciatīvā panāktu konkrētos rezultātus. Mm, tātad sveicu arī komisijas pārstāvjus. Un tagad uzreiz došu vārdu pirmajiem runātājiem. Mēs runāsim par projektu īstenošanu, par finanšu pāraudzību, par maksājumiem, par pasākumu geogrāfiju, ko pieminēja Sidonija. Mēs dzirdēsim arī komentārus par dalību valstu iesaisti un uh, par šīs iniciatīvas efektivitāti un ar to saistītajām problēmām. Mums ir ļoti svarīgi jūsu uzskati. Tagad uzklausīsim Mišelu Servosu kungu, nodarbinātības ģenerāla direktorāta ģenerāldirektoru. Viņš ir atbildīgs arī par sociālajiem jautājumiem un uh, iekļaušanu. Un es gribu pateikties jums, eh, direktora kungs, eh, par lielisko sadarbību ar komisiju. Mēs eh, pastāvīgi esam baudījuši arī Andrijānas Sukovas atbalstu. Lūdzu, ģenerāldirektora kungs, 15 minūtes, lai izklāstītu Eiropas Savienības, nos, Eiropas komisijas nostājumu. Paldies priekšsādātāju! Liels paldies arī par jūsu laipniem vārdiem par komisijas darbu. Tad parlamenta komiteju un komisijas ģenerāldirektorāta prioritātes ir skaidras. Mums ir jāuzlabo situācija ar jauniešu nodarbinātību, un arī dalību valstis saprot, cik uh, steidzami jāatrisina šīs problēmas. Šodien jau tika pieminēts, ka tagad tiešām ir īstais brīdis atskatīties uz jau paveikto, jo esam tagad uh, pasākumu vidusposmā. Es centīšos paskaidrot tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Es jau teicu, ka dalība valstis atzīst, ka jautājums ir steidzams, bet risināmās problēmas ir visai sarežģītas. Un uz uh, tām es arī koncentrēšos savā uzrunā. Es piekrītu Moran Šarķie kundzei par to, ka nevajadzētu jaukt kopā uh, garantijas jauniešiem un jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Jauniešu garantija ir politiskā uh, iniciatīva, politiskais satvars, bet jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir uh, saistīta ar finansējumu, ar finanšu satvaru. Un mums ir vajadzīgas, protams, abas medaļas puses. Tagad e, īsumā vēl par jauniešu garantiju, kas ir politiskais satvars. Tas nosaka, kā jūs atcerēsieties, e, paziņojumā, kas 2012. gadā tika pieņemts un e, tika īstenots sākot ar 13. gadu, tajā svarīgais aspekts bija 13. gada Eiropas pusgads, padome eh, pieņēma lēmumu par pasaukumiem 12 valstīm, un bija arī ieteikumi, specifiskie ieteikumi dalību valstīm eh, par jauniešu iesaisti darba tirgu un par izglītības pasākumiem. Tā tad bija uh, ieteikumi, specifiski ieteikumi dalību valstīm jauniešu garantijas kontekstā. Un mēs tagad analizējam, kā šie ieteikumi tiek īstenoti. Šī gada jūnijā tiks publiskota komisijas analīze un jaunie ieteikumi. Un mēs ceram, ka gan komisija, gan padome visefektīvāk spēs izmantot šos ieteikumus. Visas dalību valstis ir apņēmušas īstenot jauniešu garantiju. Pašlaik mums jau ir 22 rīcības plāni, īstenošanas plāni, Kopumā šie plāni ir labi. Tajos ir šīs steidzamības aspekts, ir paredzēti resursi pasākumu īstenošanai, bet, protams, ir arī problēmas. Nosaukšu tikai dažas, piemēram, koordinācija ministriju darbā, jo šķiet, ka uh, izglītības ministrija, finanšu ministrija un uh, nodarbinātības ministrija katrā dalību valstī nevienmēr strādā kopā. Tas ir horizontāls jautājums jauniešu garantija, un tad jāiesaistās visām eh, atbildīgajām ministrijām. Cita lieta ir jaunieši, uh, kas neko nav reģistrēti, jo Uh, nevienmēr uh, jaunieši uh, tiek uzskatīti, uzskait, uzskatīti par bezdarbniekiem, viņus vienkārši neviens nav reģistrējis, par viņiem nav ziņu. Vēl viena problēma ir valsts nodarbinātības dienestu darbs. Pašlaik notiek vairākas reformas, bet mēs saprotam, ka nodarbinātība nav problēma, ko var risināt īstermiņā. Mūsu kolēģi Atēnās mums ziņo, piemēram, ka Grieķijā ir 608 padomnieki, kas strādā uh, uh, ar miljonu bezdarbnieku, 600 uh, uz vienu miljonu. Tā ir liela problēma. Un tad arī tehniskās problēmas, piemēram, dažās dalībvalstīs uh, Uh, finanšu plānošana netiek īstenota laikā. Bet, kā es teicu, vairākums dalību valstu labi apzinās, cik steidzami jārisina šī problēma un tiek mobilizēti vajadzīgie resursi. Vidējā termiņā mēs varam sagaidīt arī rezultātus. Uh, bet uh, jāsaprot arī, kā jauniešu garantija uh, ir jāpielāgo vietējiem apstākļiem, jāpiedāvā individualizēti risinājumi, kas atbilstu katras valsts izglītības sistēmai un darba tirgumu. Es uh, uh gribu pieminēt arī uh, prākšu kvalitātes satvaru. Tas ir ļoti svarīgs jauniešu garantijas uh, kontekstā. Un arī apmācības uh, politika ir svarīgs aspekts. Tagad runāšu par finanšu satvaru jauniešu nodarbinācības iniciatīvu. Jau tika teiks, ka tas ir finansēšanas mehānisms. Un es uh, gribētu uzsvērt, ka šis instruments papildina sociālos fondus. Tas ir uh, budžets, eh, kas pašlaik aptver 6 miljārdus eiro, un tā ir īpašā eh, budžeta pozīcija. Protams, šī iniciatīva palīdz eh, dalību valstīm rīkoties, tā ir kā katalizators cīņai pret bezdarbu, kas vairākās valstīs pārsniedz 25% līmenī. Jūs jau dzirdējāt, ka galvenie pasākumi un galvenais finansējums ir paredzēts 14. un 15. gadā. Protams, ar šiem 6 miljārdiem nepietiek. Jāuzsver, ka Eiropas sociālais fonds ir nepieciešams, lai šo finansējumu papildinātu. Astoņas dalībvalstis jau tagad ir paziņojušas, ka tās uh, nacionālajos budžetos uh, pārēc papildus resursus, lai šo finansējumu papildinātu. Pirmās aplēses rāda, ka 13 miljārdi no Eiropas fondiem būs nepieciešami, eh, lai finansētu šo jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Un, eh, ja mēs sasniegtu 17 miljārdus, kopā, tad tas būtu ļoti pamatīgs skaitlis ar dalībvalstu līdzfinansējumu. Mūsu mērķi ir ļoti skaidri. Šī nodarbinātības iniciatīva ir jāizteno pēc iespējas ātrāk, bet tas nozīmē, ka jāizpilda uh, vairāki priekšnosacījumi. Daži elementi ir, piemēram, atbalstiesīgums dalībvalstīm ir jāizmanto visas iespējas, uh, lai uh, uh, šo finansējumu piedāvāt jau programmēšanas perioda sākumā. Tāpat arī īstenošana jāpātrina, kas attiecās uz naudas plūsmu dalību valstīm, jāpieprasa regulāri arī pagaidu izmaksas. Dažas dalību valstis Eh, sākumā veids eh, maksājumus eh, programmas dalībniekiem un tikai tad pieprasa no komisijas atlīdzinājumu, bet tas notiek ar nobīdi, līdz ar to rodas problēmas ar skaidrās naudas plūsmu. Vajadzētu, lai dalība valstis rīkotos apzinīgāk un izvairītos no šīm finansējuma problēmām. Tad vēl kaut kas. Uh, jaunā finansēšanas iniciatīva, relēja finansēšana, tā mēs to saucām, un uh, tas ir risinājums, kas ļautu mums ātrāk uzsākt pro projektu īstenošanu. Lūk, uh, programmēšanas periods jau ir sācies, bet kas pašlaik ir sasniegts dalību valstīm, piemēram, Horvātijā un Polijā, jau Eh, ir veikti eh, sākotnējie maksājumi eh, uz 13. gada 1. septembri. Tas ir lielisks rezultāts. Dažas dalība valstis, piemēram, Francija un tai sekos arī Itālija, gatavo tagad operatīvās programmas, kas ir paredzētas šai iniciatīvai. Lieliski, jo tas pātrinās procesu. Polija, Lietuva un Latvija ir sagatavojušas uh, uh, vispārējas operatīvās programmas, kas uh, nodarbinātības iniciatīvu sasaista ar citām programmām. Tiek veikti arī citi pasākumi, eiro nodarbinātības programma, eures, ir uzsākta 28. martā tika prezentēta jaunā eures programma un arī Nodarbinātības dienestu tīkls uh, ir ieplānots, par to tiks diskutēts, un mēs ceram, ka šonedēļ plenārsēdē jūs apstiprināsiet šo komisijas priekšlikumu. Vēl gribu atgādināt, ka komisija organizē konferenci par nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu. Tā notiks nākamnedēļ uh, priekšsētājs Barozu un Grieķijas premjerministrs prezentēs savu redzējumu par pašreizējo situāciju, un, protams, parlamenta deputāti ir aicināti piedalīties šajā konferencē. Šī ir uh, iniciatīva, kas sekos uh, Berlīnas un Parīzes tikšanās reizēm. Uh, e, priekšstātāja pārtrauc. Uh, jums vajadzētu tagad uh, lenītiņam nonākt pie uh, Eh, noslēguma, saka priekšstādāja. Un vai Andrijāna arī ko teiks? Nē. Tad lūdzu tagad jūsu noslēguma vārdi un uzklausīsim nākamo runātāju. Atvainojiet, saka Servoz kungs, es varbūt runāju pārāk gari, bet es gribēju uzsvērt. Eh, visi tagad uzsāk darbu, bet ir struktūrālās problēmas, kas jāatrisina, lai rīkotos ātrāk. Liels paldies par šo ārkārtīgi komplekso un detalizēto izklāstu, kas vienlaiks bija arī niansēts, eh, runājot par atsevišķām situācijām dalībvalstīs. Tas bija tik tiešām ārkārtīgi interesanti. Tagad, nekavējoties, dodu vārdu uz 15 minūtēm Rikardo Ibārs Rokas kungam, kas ir Spānijas jauniešu padomas eh, prezidents. Lūdzu, Rikardo Ibārs Rokas kungs, jums vārds. Cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz šo uzklausīšanu Eiropas parlamentā un par šo iespēju izteikties par ko tik nozīmīgi kā jauniešu no, nu, bezdarbs un jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Mūsu organizācija priecājas par šo iespēju diskutēt ar jums par um, Eiropas budžeta pienesumu cīņai pret bezdarbu jauniešu vidū. Kā jūs zināt, šī ir viena no lielākajām problēmām, ar kurām Eiropas Savienība saskars īstenībā īstermiņā. Runātājs tiek pārtraukts, priekšsēdētājs saka, varbūt jūs varētu runāt nedaudz um, lēnāk. Jā, turpina runātājs. Tātad tas ir um, ļoti smagas sekas um, eh, īstermiņā un ilgtermiņā. Runa ir par ārkārtīgi augstiem bezdarba rādītājiem. Tādās valstīs kā Grieģija un Spānija tā ir viena no lielākajām problēmām, kas ietekmē Eiropas Savienības stabilitāti. Šie uh, satraucošie rādītāji ir saistīti vēl arī citiem uh, satraucošiem rādītājiem. Bieži vien mēdī nepievērš tam uzmanību, bet mums ir jāraugās uz to, kāda ir situācija kopānumā nodarbinātības jomā jauniešu vidū. Spānijā situācija ir ļoti satraucoša. Uh, lielā, vairāk nekā 68% jauniešu vecumā līdz 28 gadiem ir tikai terminētie darba līgumi. Vairāk nekā 35% jaunu cilvēku jaunākiem par 25 gadiem ir risks eh, būt sociāli atstumtiem, un lielākā daļa jauniešu ir ar lielāku kvalifikāciju nekā tas ir nepieciešams darba, ar ko viņi dara. Eh, un apmēram 21 līdz 23 procenti eh, ir pārcēlušies uz dzīvi citvietu. Ja mēs paraugamies uz jauniem darba līgumiem e, pēdējo triju mēnešu laikā, tad arī tie lielākoties ir bijuši terminētie darba līgumi. Šī jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir apsveicama, bet tai trūkst līdzekļu. Un tā ir bijusi vilšanās, jo piešķirtie līdzekļi nepanāks ievērojams izmaiņas nodarbinātības jomā tādās valstīs kā manējā. 3 miljārdi eiro, kas ir pieejami ESF ietvaros, plus vēl 3 miljārdi, kas tiek piešķirt papildus, ir tikai neliela daļa. Jo um, bezdarbs rada 150 uh, uh, miljārdus eiro zaudējumu. Un uh, ir par maz līdzekļu tik ārkārtīgi uh, smagnējai problēmai. Eiropas jauniešu fórums un Eiropas jauniešu padomi ir pieprasījusi uzlabot situāciju un pie, pietuvināties starptautiskās darba organizācijas aplēsēm, kas ir apmēram 21 miljārdus eiro, kas nepieciešama, bet runa nav tikai par li, eh, līdzekļu apjomu kā tādu, bet arī par to, kā šie līdzekļi tiek piešķirti. Lielākoties šķiet, ka šie līdzekļi netiek izmantot valstīs, kur tas ir nepieciešams visvairāk. Ja mēs paraugamies uz Spāniju, kur ir ārkārtīgi augsti bezdarba rādītāji, Spānija saņems 1,8 miljārdus eiro plus papildus līdzekļi uh, no eh, valdības, kas nozīmē, ka kopumā tie būs 2,3 miljardi, un to mēs īstenosim ar Nacionālo jauniešu garantiju uh, plāna 50% valdība piešķirs un 50% reģioni. Nevajadzētu aizmirst, ka šo līdzekļu izmantošana nozīmē, ka mums ir jāparedz, kā tie tiks izmantot. Un taupības pasākumos un uh, budžeta kontrols pa, uh, kontekstā dažiem, uh, dažām uh, publiskajām iestādēm pat nav iespējams izmantot šos līdzekļus. Ja mēs paraugamies sociālā fonda izmantošu līdšanējā posmā, tad um, lielākā daļa šo līdzekļu netikta izmantota. Tik ļoti zemi izmantot Eiropas sociālā fonda līdzekļi no valdības puses un 2,3 miljārdi joprojām nav piešķirti iepriekšējiem plānošanas posmam. Uh, Um, tātad uh, šo līdzekļu par maz, bet tie arī netiks izmantoti tur, kur tie ir nepieciešami. Mēs domājam, uh, ka šie līdzekļi tiks izmantoti kā budžeta deficīta um, tātad aizpildīšanai. Uh, Bet vēl bez skaitļiem mums ir jāparaugās arī, kāda politika tiks īstenot, un jebkurā gadījumā mums nevajadzētu e, cerēt, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīva uzlabos situāciju. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu uzlabot iespējas jauniešiem. Ja mēs to vēlamies, mums ir jāveicina izaugsme Eiropas Savienībā, un ir jāsamazina e, šie ārkārtīgi striktie taupības pasākumi dalībvalstīs, kurās e, krīze ir visjūtamākā, jo tas rada vēl lielāku e, netaisnību un atšķirības iedzīvotāju vidū. Ja mēs paraugamies uz pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Spānijā, tad, kā jau es teicu, to īstenos saskaņā ar uh, Nacionālo jauniešu garantijas plānu un galvenokārt pateicoties Eiropas sociālā fonda operatīvajām programmām, kuras jo, jo īpaši uzmanību koncentrēs uz jautājumiem, kurus valdība vēl specifiski precizēs turpmāk ir paredzēta jauna sistēma uh, publiskai un privātai sadarbībai, mobilitātes programmu īstenošanai, kā piemēram Eiros un otrās iespējas programmām. Un mēs galvenokārt domāsim par to, kā tiks uh, apmācīti jaunieši, uh, arī uh, kā uzlabot vidusskolas izglītību, kā uh, apmācīt cilvēkus, lai viņi varētu uh, iesaistīties darbā. Uh, Un valdība ir paziņojusi vēl eh, bez garantijas jauniešiem. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas ietvaros uzmanība tiks pievērsta tam, lai veicinātu eh, uzņēmējdarbības stratēģiju. Stratēģija ir balstīta uz pašnodarbinātību, lai samazinātu darba spēku izmaksas un tādējādi kontrolētu nodarbinātības sistēmu. Mēs nezinām, kā tieši šie pasākumi tiks īstenoti, bet mēs, kā Spānijas jauniešu padome, vēlētos izteikt vairākas rekomendācijas valdības programmai. Vispirms, Uh, ir ļoti maz iesaistīto personu šajās programmās, ļoti uh, maz uh, sociālajiem aģentiem ir bijusi iespēja iesaistīties, un gal galā konsultācijas notiek uh, procesa beigās, un tad vairs nav nekāda iespēja neko mainīt. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas puses tiktu iesaistīts jau no paša procesa sākuma līdz pat pašām beigām. Institūcijām un organizācijām, kuras vēl strādāt pie šī jautājuma, ir jādod iespēja izteikties, lai nākt klajā ar inovatīvām pieejām. Eiropas uh, komisijai ir jāpadomā par šo jautājumu ir jāiesaista jaunieši šo programmu izstrādāšanā, jo tas dos tādu kā um, pavarojošo efektu. Galvenā prioritāte jauniešu nodarbinātības iniciatīvas ietvaros uh, ir panākt uh, jaunu situāciju jauniešiem. Un jauniešu darba, organiz, darba organizāciju uh, iesaistīšanās ir ārkārtīgi svarīga. Jauninājumi ir ļoti svarīgi, lai īstenot šo iniciatīvu partnerībā ar jauniešiem. Un visbeidzot, mūsu galvenajam mērķim ir jābūt kvalitātei, apmācībai, jauniešu uh, prasmi uzlabošanai ir jābūt tai, kur mēs pilnībā atbalstam. Uh, lai novērstu jauniešu sociālo atstumtību, bet, lai to panāktu, ir valdība veicina e, prakses un cita veida pasākumus, bet uzņēmumi to izmanto, lai aizstātu patiesus darba līgumus ar prakses līgumiem, un e, tas tikai veicina nestabilitāti un sociālās aizsardzības trūkumu un zemes algas. Uh, bez jebkādas ekonomiskās eh, kompensācijas. Un tas var milzīgi ietekmēt arī jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, jo tā vietā, lai nodarbinātu jauniešus, mēs veicināsim tādu kā duālu nodarbinātības sistēmu, veicinot nestabilitāti un nestabils darba līgumus. Tāpēc es aicinu uz Eiropas Savienības līmeņa ietvaru uh, praksēm. Uh, bet uh, padomas rekomendācijas, uh, kas tika pieņemts EPSCO padomē martā, tās ir nosodījušas vairākas um, jauniešu iniciatīvas, bet mēs varētu jums arī piedāvāt savus ieteikumus. Mūsu rekomendācijas jauniešu nodarbinātības iniciatīvai būtu uh, labāka uh, koordinācija no institūciju puses un jauniešu iesaistīšana un, un patiesa apņemšanās Eh, strādāt četru mēnešu ietvaros, kā tas eh, sākotnēji tika ierosināts. Vēl bez visiem pasākumiem, kurus es minēju, es vēlētos minēt dažus eh, video varas pārvalšu projektus, bet pagaidām tos mēs nevaram izvērtēt. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds mūsu pēdējiem paneļa diskusijas dalībniekam Aleksei Masons kundzei kas pārstāv Eiropas jauniešu fórumu. Lūdzu, jums vārds, un lai mums tik tiešām atlikt laiks arī diskusijām, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Ja tās būs 12 minūtes, būs vēl labāk. Paldies, priekšsādātāji. Eh, godātie deputāti, eh, godātie komiteju locekļi, paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Es koncentrēšos savā uzstāšanās uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, īstenojot šo iniciatīvu, bet vispirms, ja ļausiet, pieminēšu kādu aspektu, par kuru runāja ģenerāldirektora kungs, par koordināciju. Jā, koordinācija tiešām ir nepieciešama, un es priecājos, ka arī jūs uzskatāt, ka nacionālajā un arī Eiropas līmenī vajadzīga lielāka koordinācija. Mēs nu jau desmit gadus esam pieprasījuši labāku un stiprāku koordināciju, īstenojot tās politikas jomas, kas skar jauniešus. Jo runa nav tikai par kaut kādu nozares politiku, Nē, visas politikas jomas, kas skar ikdienas dzīvi, būtu jāorganizē un jāuzrauga un jāizteno koordinētā veidā. Tā kā Eiropas institūcijām, bet arī dalībvalstīm tas būtu ļoti svarīgs uzdevums. Vajadzētu padomāt par to, kā veicināt koordināciju strateģiskākā līmenī. Nu, tas ievadam atsaucoties uz mācībām, uh, kuras varētu gūt no šīs iniciatīvas īstenošanas. Un tagad par izaicinājumiem. Galvenais izaicinājums ir kvalitātes problēma. E, ir uh, nepieciešama iekļaujoša politika, taisnīga un atvērta politika. Mēs konstatējam, ka nepieciešams iesaistīt gan valstu iestādes, gan privātās organizācijas un nepieciešams arī pievērsties īstenošanai un uzraudzībai. Tātad vispirms par kvalitāti. Nevar jau pateikt, ka jebkurš darbs ir labs. Mums šķita, nu, ka tāda bija doma, kas ir parādījusies pēdējos gados, lai risinātu bezdarba problēmas. Bet mēs uzskatām, ka tādas iniciatīvas, kā Jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir domātas, lai veicinātu kvalitatīvu darba vietu izveidi. Ir pierādījumi tam, ka vairāk un vairāk jauniešiem ir terminētie darba līgumi. 42% no visiem jaunajiem darbiniekiem uh, ir spiesti tagad pieņemt terminēto darba līgumu. Uh, un uh, vecāku gada gājumu cilvēkiem tie tikai 13%. Parīzes konferencē arī tika runāts par kvalitatīvajām darba vietām. Mūsu fórums kopā ar arotbiedrībām organizēja uh, sanāksmi paralēli uh, šai konferencei, un mēs runājām tajā par pasākumiem, kas ir nepieciešami, uh, lai piedāvātu kvalitatīvas darba vietas. Rikārdo arī par to runāja, tāpēc detaļās neieslīgšu. Bet ir konkrēti priekšlikumi, piemēram, par prakses vietām. Mēs zinām, ka tas nav viegli, bet uh, profesionālā prakse ir svarīga jauniešiem, lai iegūtu pieredzi un ienāktu darba tirgū. Uh, bet prakses vietām jābūt kvalitatīvām. Diemžēl dalību valstis uh, nedara pārāk daudz, lai nodrošinātu šo kvalitāti, pat ja ir komisijas uh, priekšlikumi un dalību valstis šo to dara. At, tomēr uh, šie ierosinājumi netiek pilnībā īstenoti. Nākamais elements, ko gribu pieminēt, Tā ir atvērta, taisnīga un iekļaujoša politika. Mums ir nepieciešami iekļaujošie politikas pasākumi. Dažās valstīs mēs konstatējam, ka tiek īstenota schēma, lai nodrošinātu jauniešiem piekļuvi izglītībai un apmācības pasākumiem, bet te pašā laikā nav kopsakarības pieejas un tāda būtu nepieciešama, lai uzlabotu nodarbinātību. Tad vēl gribu pieminēt vecuma problēmu. Sākotnēji jauniešu garantija, eh, mūsuprāt, būtu jātiecina uz cilvēkiem, kam vēl nav 30. Beigu beigās komisija runāja par uh, jauniešiem zem 24 gadiem. Un tas nozīmē, ka eh, jaunieši vecumā starp 25 un 30 gadiem var tikt iekļauti vai arī nē. Dalību valstīm tas jāizvēlas. Bet jāsaprot, ka eh, bezdarbs tieši šajā grupā ir eh, ļoti liels. Uh, 7,5 miljoni jauniešu vecumā starp 26 un 30 gadiem ir bez darba. Un tas nozīmē, ka bezdarbs skar ne tikai jauniešus, kam vēl nav 24 gadi. Un tieši šis pārējais periods jauniešiem, kas ir pabeiguši izglītību, bet vēl nav darba tirgū, ir ļoti sarežģīts, jo īpaši uh, ceļš uz stabilajām darba vietām ir mūsdienās daudz garāks nekā iepriekš, un tāpēc vajadzētu iekļaut tiešām visus jaunos cilvēkus, kas ir izslēgti no darba tirgus, jāpiedāvā viņiem vai nu labāka piekļuve, vai nu izglītības un apmācības iespējas. Tad par komunikācijas problēmām. Visu pirms es gribu uzsvērt, ka jālūkojas, kā šie pasākumi uh, tiek vērtēti jauniešu vidū. Mums vajadzētu saprast, kas īsti ir vajadzīgs jauniešiem. Mūsuprāt, reizēm tiek pārprast, kas tad īsti ir vajadzības. Uh, vajadzētu parūpēties ne tikai par sociāli iztumtiem jauniešiem, bet par visiem jauniešiem, uh, kas ir e, izglītības procesā un e, ko e, skai, un kas ir NEET, tad kas nav izglītības pasākumos vai apmācības pasākumos. Oh. Mēs zinām, ka reizēm nodarbinātības dienestiem ir grūti strādāt ar jauniešiem, piemēram, Itālijā viens no galvenajiem pasākumiem, kas tiek īstenots, ir vērsts uz to, lai jaunieši varētu gūt piekļuvi valsts nodarbinātības dienestu pakalpojumiem. Mēs vēlamies nodrošināt labu dialogu starp tiem, kas gūst labumu no programmām un nodarbinātības dienestiem. Tad par pasākumiem un uh, par to, ka nepieciešams nodrošināt valsts iestāžu un privātās nozares sadarbību. Jūs jau pieminējāt, ka šie pasākumi ir tikai aizberga virsotne. Tā tam vajadzētu būt, jo visas problēmas nevar atrisināt tikai ar jauniešu garantijas palīdzību, pat ja tas ir lielisks mehānisms, ar to nepietiek. Ir vajadzīgs daudz vairāk, lai mazinātu bezdarbu jauniešu vidū viens no elementiem pašreizējā e, jauniešu garantijas schēmā, kas varētu tikt paplašināts, būtu e, nodokļu stimuli privātajam sektoram. Stimuli, kas e, mudinātu pieņemt darbā jauniešus. Somijā, piemēram, mēs pieredzējām uh, ka e, šādus pasākumus varētu attiecināt arī uz darba tirgu. Tad vēl jāpanāk, lai e, valsts un e, privāto aprindu partnerības būtu daudz aktīvākas dalību valstīs. Ir svarīgi divi elementi. Vispirms praks, pieredze un prasmes, ko pieprasa darba devēji ir liels potenciāls vietējā un reģionālajā līmenī veidot partnerības starp visām iesaistītajām pusēm, lai arī jaunieši proaktīvāk iesaistītos šajos procesos un lai gan jauniešu garantija, gan uh, nodarbinātības iniciatīva tiktu īstenotas labāk. Un visbeidzot par īstenošanas un uzraudzības pasākumiem. Te jāpiemina četri svarīgie elementi. Vispirms jauniešu iesaiste. Daži šodien jau pieminēja, ka mēs te runājām par individualizētajiem pasākumiem, temētajiem pasākumiem, un mums ir uh, jāsaskaņo visu pušu darbs, uh, izglītības iestāžu, nodarbinātības dienestu, darba devēju darbs jauniešiem jākļūst par šī mehānisma eh, galvenajiem labuma guvējiem, un arī viņi jāpiesaista ne tikai lēmuma pieņemšanas procesā, bet arī pasākumu īstenošanā un uzraudzībā. Tad uzraudzība Eiropas līmenī. Mēs uzskatām, ka nepieciešams eh, šis iniciatīvas pasākums iekļaut arī Eiropas pusgada indikatoros, un eh, jālūkojas, kā dalību valstis īsteno savas programmas. Un visbeidzot, budžets. Tas ir vēl viens izaicinājums. Mēs, protams, atzīstam parlamenta paveikto, rūpējoties par finansējumu šīm un nākamajam gadam. Bet kas tad notiks sākot ar 2016. gadu? Un kā mēs šīs schēmas uzturēsim turpmāk? Mums uh, vajadzēs arī vēlāk eh, tikpat lielu uzmanību pievērst bezdarba mazināšanai jauniešu vidū. Paldies, paldies par jūsu uzstāšanos un visiem piemēriem, ko jūs nosaucāt. Sāksim diskusijas. Pirmais uzdos jautājumu Salvadors Garīga. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies arī viesiem par jūsu stāstījumu. Un tie bija ļoti liederīgi, interesanti viedokļi arī par deficītiem. Kādi ir šai iniciatīvai? Nu, gudīgi sakot, trūkumi ir saistīti ar plānošanu un budžeta plānošanu. Un būtībā būtu jādomā arī par to, ka tā ir tāda tā kā pilota iniciatīva, kuras ietvaros mēs runājam par to, lai pozitīvā nacionālā pieredze tiktu izmantota. Un galvenais mērķis ir ES kopumā pārņemt labāko nacionālo pieredzi. Tas ir um, ļoti labi izskaidrots attiecībā uz tiem reģioniem, kur um, jauniešu bezdarbs ir īpaši augsts vai zems. Taču šīs iniciatīvas problēmas ir saistīts arī ar to, ka tā ir uh, pilotu projektu veidā. Pirmajos gados apkoposim pieredzi Katrā gadījumā jāsaka, budžeta situācija ļoti eh, kompleksa. Dalībvalsts, kas eh, īsteno šo iniciatīvu, ir tās, kurā mm, ir vismazāk līdzekļu, un tas savukārt nozīmē, ka finanšu līdzekļi tos ir grūti sasniegt, eh, nepārkāpjot deficīta kritērijas Par to runāja Spānijas pārstāvs. Un tas ir um, jautājums, kas mūs interesē parlamentā. Kas tiek ieskaitīts šajā deficītā, kas ne? Un otrkārt, manuprāt, nozīmīgi ir pārbaudīt, kā ESF attīstās attiecībā uz jauniešu bezdarbu. Raudzīsimies, kāda ir iniciatīva, kā tā turpināsies. Tā ir, nu, tā teikt, tāda atpersonam, respektīvi personificēta iniciatīva. Un tās īstenojot ir um, problēmas dalībvalstīs arī attiecībā uz um, valsts un privātajām partnerībām. Tik runāts par 18, 18 miljoniem eiro. Mēs atrodamies pirmajā īstenošanas fāzē. Nezinām, vai operatīvās programmas tiks iesniegtas pirms oktobra, novembra. Tādēļ iniciatīvas īstenosies 2015. gadā. Tā ir gada nobīde. Tādēļ jānogaida, kāda pieredze būs komisijai ar operatīvajām programmām. Arī attiecībā uz jauniešu bezdarba iniciatīvu kā prioritātu. Paldies! Paldies. Septiņi kolēģi grib uzstāties. Astoņi slēdz sarakstu. Vārds Ingeborgai Greslai un pēc tam Helga Tripal. Lūdzu, uh, esiet uh, uzstājieties uh, īsi. Paldies! Gribu teikt paldies. Budžeta kontrolas komiteja ir mēģinājusi apkopot, cik daudz sociālajie fondi ir iztērējuši apkarojot jauniešu bezdarbu. Komisija saka, viņi nezina. Arī rakstveidā. Proti, es gribētu zināt, kad mēs zināsim, kas šajos fondos ir, kas ar jauno naudu notiek, kas ir noticis ar līdzšinējo naudu. Tās ir bijis vairāk nekā 6 miljārdi eiro. Komisija nevar pateikt un daļa uh, tiek izdota caur ESF. Mums būtu jāzina tas. Un otrs jautājums. Dažās dalībvalstīs jauniešu bezdarba problēma jau ir ilgu laiku bijusi arī izaugsmas laikā. Bija daudz reģionu, kur jauniešu bezdarbs bija 25% un vairāk. Jautājums Spānijas runātājiem un kundzēm. Vai dalībvalstis Uh, ilgtermiņa struktūra problēmas. Tās ir ilgtermiņa struktūra problēmas, par ko mēs runājam. Vai tās tiek risinātas, jeb uh, vienkārši tikai nauda tiek pielikt klāt? Paldies! Helgai Trupel kundzei un pēc tam Sarkas kungs. Paldies priekšsēdētāji! Paldies! abiem runātājiem, kas uzsvēra to, ka ir nepieciešama sadarbība starp Eiropas Savienības līmeni un dalībvalstu līmeni, jo īpaši to, ka ir nepieciešam kvali nepieciešamas kvalitatīvas darba vietas. Pēdējais runātājs arī pieminēja šo te saikni starp jauniešu nodarbinātības iniciatīvu kā tādu un e, darba vietu radīšanu kopumā. Mums nevajadzētu aizmirst par vispārējo politiku, un tāpēc es vēlētos atgādināt, ka EPP un S&D ir veicinājuši šo te budžeta līdzekļu samazināšanu un piedāvājuši ekonomikas zaļināšanu. Un mēs zinām, ka tieši šajās jomās uh, tiek veicināt jaunu darba vietu radīšanu. Mums ir jāsamazina CO2 izmešu daudzums un jādomā par ekoloģizāciju, tāpēc es domāju, ka tieši te mēs varētu rast atbildi. Bet vienlaikus mēs apsveicam jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, jo tā ir, tas ir lielisks instruments jauniešu integrēšanai, bet pasākumi ir jāsasaista ar absorpcijas kapacitātēm uz vietas uh, un ar attiecīgajām apmācības schēmām. Paldies! Paldies Tripels kundzei, un tagad vārds Aleksandram eh, Sarkas kungam, tad Polam Rilbik kungam. Paldies. Paldies, priekšsēdēs kundze, komentārs un jautājums. Nodarbinātības komitejā, pretēji tam, ko teica kolēģi, jauniešu garantijas eh, problēma nav pilota eh, jautājuma par uh, uh, iniciatīva. Uh, tas ir pierēķināms politiskam jautājumam. To nevar raudzīties tikai, uz to nevar raudzīties kā tikai pilotu projektu. Tajās valstīs, kurās valsts struktūras netiek galā ar bezdarbu, tas radīs lielu tādu potenciālu tam, ko cilvēks sagaida jauniešiem nu, nav nekāda ilūzija par viņu nākotni, un tādēļ nevar eh, vairāk gaidīt, nevar eh, sākt pilotu projektus. Mums jārūpējas par to, lai dalībvalstis eh, padomē piešķirs pietiekami daudz līdzekļu Eiropas līmenī, un ja nav pietiekami daudz naudas, tad nacionāla līmenī. Jaunieši tik ilgi gaida un uh, ir uh, frustrēti Tādēļ jautājums Spāņu jauniešu savienības priekšsēdājiem jūs piedāvājat dažādas risinājumus, taču mobilitāte. Runā par to, ka jaunieši var doties prom, bet kas tad notiek? Un tie, kam ir laba izglītība, piemēram, doktora darbi ir uzrakstījuši, ja viņi izbrauc no valsts. Paldies! Tagad Rubikungam vārds. Paldies par šo iniciatīvu. Domāju, ka pamats darba vietām ir klienti, kas pērk produktus, ko ražo cilvēki tādēļ. Ražošana un uzdrošināšanās patstāvīgam darbam ir nozīmīgi, ko mēs varam piedāvāt kā patstāvīgu darbu, piemēram, arī sievietēm, bezdarbniekiem. Nozīmīgi ir atrast jaunas iespējas. Dažādās jomās Eiropa ir vadošā situācijā. Un uh, labākā prakse parāda, ka jāveicina ir pašiniciatīva. Un tad uh, arī pirmais uh, darbinieks, uh, pirmā atbildība. Tas tiešām ir liels solis, un ko mēs varētu darīt, lai cilvēki, kas uh, strādā, tiktu iedrošināti pieņemt darbā cilvēkus, pieņemt darbā jaunus cilvēkus un kādi būtu veicināšanas pasākumi. Pat labāk aptuveni 25 miljonu mazvidēju uzņēmumu strādā Eiropā, ko komisija piedāvā kāda veicināšana ir iespējama, lai šie uzņēmumi nodarbinātu jaunus cilvēkus, arī vecāku gadgājumu cilvēkus, kuriem ir pieredze, kas varētu apmācīt jaunos. Ko mēs mūsu duālajā sistēmā varam darīt profesionālajā, duālajā izbā, izglītībā? Ko varam piedāvāt, lai sabiedrība būtu drosmīgāka? un gatava uzņemties riskus, nodarbināt, nodarbināt darbņēmējus. Paldies! Hons, Hanro un pēc tam Ivailo Kalfins. Paldies, priekšsēdētāji, šī iniciatīva un diskusijas šeit komitejā ir absolūti nepieciešams, un tā arī īstajā laikā. Sākumā skaidri gribu pateikt, ka seši gadu krīzes Spānijā ir radījusi neiespējama situācija jauniešu bezdarba jomā. Bet arī iepriekš teikt, tas ir ļoti nozīmīgi. Jānošķir krīzes radītas problēmas un statura problēmas. Spānijā labajos gados tikai četriem no desmit jauniešiem bija darbs. Mums Spānijā ir struktūra problēma un tad vēl krīze. Un tad šī struktūra uh, problēma Spānijā ir saistīts ar diviem būtiskiem punktiem darba tirgus nebija pietiekami elastīgs. Lai jauniešus varētu ietegrēt, integrēt, un tad arī nepietiekama izglītības sistēma. Nevarēja apmācīt jauniešus, eh, lai viņiem būtu labi pieeja darba tirgu. Un tās ir tās būtiskākās struktūra programmas. Un šī jauniešu iniciatīva ir tā teikt tāda tā kā šoka programma kas var tikt uzskatīt arī par eh, iedrošinājumu uz eh, struktūra problēmām, kādas ir. Tas, ko teica Alejandro Serkas, tas ir pilnīgi pareizi. Mums ir arī mobilitātes problēma, bet šajā punktā nepiekrītu viņam. Nu, piemēram, Erasmus programma ir mobilitāte jaunieši, kas izbrauc no valsts, eh, lai eh, izglītoties, viņiem pēc tam lielākas iespējas. Un mobilitāte var būt pozitīva, ne tikai vienmēr negatīva. Spānijā studentu mobilitāte ir zemāka nekā citur. Un tā ir arī tāda psiholoģiska problēma, un tas um, novērš to, ka mēs um, saprotam, ka pasaule ir tāda, kāda tā ir, un Nu, nevar būt bieži tā, ka cilvēks piedzimst, tad nomirst vienā vietā un ir, viņam ir pastāvīga darba vieta. Jauniešiem jāpārvietojas gan valsts ietvaros, gan ārpus. Manuprāt, mobilitāte ir pozitīva. Piekrīt Alejandro, tā a, programma ir ļoti nozīmīga. Jaunieši saprotēs, tiek radīta pievienotā vērtība. Eiropa mainās un dot dalībvalstīm finansējumu, kas dažkārt nav pietiekams, bet nu no katrā gadījumā tie ir līdzekļi, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Tas ir pozitīvs punkts. Institūcijas nereaģē tik pietiekam, pietiekam ātri saistībā ar institucionālo krīzi. Tagad Ivailo uh, Kalfins. Uh, Paldies, priekšsētājs, izteikšos pavisam īsi. Es vēlētos pie, runāt par trim jautājumiem. Vispirms, mums ir ļoti labi jāpamato izdevumi no Eiropas Savienības budžeta, kas tiek at, m, veltīti tik svarīgam jautājumam kā cīņai pret bezdarbu. Un es domāju, ka mums ir jāņem vērā arī sociālai parametri, kad mēs runājam par Eiropas Savienības budžeta konsolidāciju, jo tas tik tiešām ir ļoti nozīmīgi. Otrakārt, es vēlētos uzdot jautājumu mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem par skaitļiem, kas mums tik sniegti jo man viss līdz galam nav skaidrs. Ģenerāldirektor kungs, jūs pieminējāt, ka vēl bez, šī, te, bez tiem līdzekļiem un ESF eh, līdzekļiem viss kopumā varētu būt 17 miljārdi eiro, ja es pareizi sapratu. Vai runa ir par diviem eh, gadiem, vai arī tas ir eh, skaitlis vienam gadam? Un tāpat man būtu jautājums arī Eiropas um, jauniešu fórumu pārstāvim un Spānijas jauniešu padomas uh, pārstāvim. Šis te 21 miljārds eiro, ko jūs pieminējāt, vai tas ir domāts vienam gadam vai diviem gadiem, ja mēs runājam par divu gadu posmu. Un visbeidzot, trešais punkts. Mēs esam radījuši budžetā mehānismu, kas ļauj mums turpināt uh, finansēt uh, šo te iniciatīvu pēc uh, trim pirmajiem uh, Um, gadiem, un tas ir jauninājums Eiropas Savienības budžetā, bet es vēlētos redzēt izvērtējumu uh, šiem tie pirmajiem trim gadiem uh, jauniešu nodarbinātības iniciatīvas uh, īstenošanas posmā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Jurgaram Klītis kungam. Paldies priekšsādātāji! Manas politiskās grupas vārdā gribu teikt, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējam to, ka Eiropas Savienība tagad beidzot kaut ko dara, reāli dara. No politiskā skata punkta nepieciešams arī parādīt jauniešiem, ka mēs neatstājam viņus novārtā. Tas viss ir ļoti labi. Es pārstāvu reģionu, Rūras reģionu, līdzīgi kā Jota Hauga kur nu jau gadu desmitiem mēs uh, esam cīnījušies ar bezdarbu, jo īpaši jauniešu bezdarbu. Un mana pieredze ir tāda, ka nepieciešams papildu šādām programmām uzsākt programmas, lai veidotu jaunās darba vietas. Uh, eh, Rūbīgkungs eh, runāja par to, ka mums ir nepieciešamas zaļās darba vietas, darba vietas vispār. Uh, Es pats strādāju ar jauniešiem nu jau vairāk kā 15 gadus, un jāsaka, jaunieši nav ieinteresēti piedalīties šajos projektos, kad ir skaidrs, ka pēc pāris gadiem viss izbeigsies un nebūs turpinājuma. Tāpēc paralēli šādām nodarbinātības iniciatīvām jātīsta jaunās darba vietas. Citādi mēs neko nepanāksim. Un uh, atbildot uz Rībēga kunga jautājumu, kā var piedāvāt stimulus jauniešiem, tad viņiem vajadzīga kaut kāda perspektīva. Uh, un arī darba devējiem ir vajadzīgas perspektīvas. Tikai tad, ja uzņēmējs paredz savu uzņēmumu attīstību, tikai tad viņš pieņems darbā jauniešus un vispār jaunos darbiniekus. Un vēl tika runāts par pasākumu kvalitāti. Es arī gribu to uzsvērt. Pasākumu kvalitāte ir izšķiroši svarīga. Citādi eh, cilvēkiem būs eh, iespējas, ka viņi griežas riņķī un neko nepanāk. Bet kā eh, var nodrošināt prākšu kvalitāti, darba vietu kvalitāti? Kas to izvērtēs un noteiks, vai tiešām kvalitāte ir nodrošināta? Paldies, mūsu rīcībā ir atlikušas 5 minūtes. Es tik tiešām vēlētos ļoti īsu atbildus uh, visiem šiem jautājumiem, kas galvenokārt attiecas uz Eiropas komisiju. Un es vēlētos īsas atbildes uz visiem dzirdētajiem jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Es tik tiešām mēģināšu izteikties pavisam īsi. Vispirms par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu jā, e, apstiprinot aplēses, kuras es devu, runa ir par 17 miljārdiem eiro, kas tiek uh, izmantot jauniešu nodarbinātības iniciatīvai diviem gadiem, 2015. un 2016. gadam, plus EF, ESF un arī finansējums no dalībvalstīm. Tālāk par uh, uzņēmējdarbību. Es vēlējos tikai pieminēt, ka uh, Pasākumos, ko mēs esam iekļāvuši jauniešu nodarbinātības iniciatīvā un garantijā jauniešiem, uzņēmēja darbības veicināšana ir viens no pasākumiem. Tātad dalībvalsts var izraudzīties, um, īstenot pasākumu šajā jomā. Tālāk par prakses kvalitāti. Es pilnībā piekrītu um, tam, kas izskanēja iepriekš. Uh, Mēs no komisijas puses esam vīlušies eh, par to, ka dalībās nevēlas pieņemt ambiciozas rekomendācijas par šo punktu, bet tas ir pare... pirmais solis pareizajā virzienā un nav šaubu, ka mēs noteikti strādāsim pie šī jautājuma. Par līdzfinansējumu. Lai būtu pavisam skaidri, līdzfinansējums ir diezgan neliels, jo, ja mēs paraugamies uz šīm abām uh, sadaļām, iniciatīvā, un ja mēs piemērojam 50% eh, eh, eh, rādītāju, kas attiecas uz iniciatīvu, tad galu galā runa ir par 8%. Tas ir ļoti neliels līdzfinansējuma rādītājs. Un visbeidzot, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību uz iespēju par šo te finansēju pārejas posmam. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi tām dalībvalstīm, kurām nav brīvu līdzekļu, lai uzsāktu iniciatīvas. Vai esmu izteicies pietiekami īsi? Liels paldies! Grēslas kundze uzdeva jautājumu arī par statistikas datiem, kas sasaucas arī ar Kalfin kunga jautājumu par šo te īstenošanas uh, galīgo punktu. Jā, liels paldies. Tātad runājot par pasākumiem līdz 2013. gadam. Ir jāsaprot, ka komisija uh, uzsāka jauniešu rīcības uh, komandu īstenošanu un to mēķis bija um, izstrādāt šīs specifiskās iniciatīvas, jauniešu nodarbinātības iniciatīvas ietvaros, un te ir runa par 4,2 miljārdiem, no kuriem 1,8 miljārdi ir tikuši piešķirti projektiem, kas šobrīd tiek īstenot dalībvalstīs, un mērķa auditorija um, šiem pasākumiem ir 1,2 miljārdi miljoni jaunu cilvēku, kas saņem šo atbalstu no pārprogrammēšanas. Un pēdējais jautājums par um, procesu pātrināšanu. Savā sākotnējā runā es to jau pieminēju. Mēs lieliski uh, apzināmies, ka ir jāuzsāk šīs iniciatīvas pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlamies, uh, lai dalībvalsts izmantot šos sākotnējos līdzekļus, pēc iespējas vairāk. Un mēs apzināmies arī, ka programmēšanai ir nepieciešam, eh, nepieciešam zināms laiks, un mēs izdarām spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās sagatavot programmas. Kā jau es teicu, eh, sākotnējā uzrunā. Dažas dalībvalstis ir izraudzījušās izveidot īpašu uh, programmu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai, uh, un tas tik tiešām palīdz visu uh, procesu gaitā. Uh, Tātad, lai mēs pēc iespējas ātrāk uzsāktu šīs iniciatīvas īstenošanu, paldies! Lielas paldies ģenerāla direktora kungam! Vai ir kāds no jautājumiem, kas ir palicis neatbildēts? Vai pārējie paneļa diskusijas dalībnieki vēlētos ko teikt? Jā, lūdzu. Pavisam īsi. Jā, paldies. Es mēģināšu ļoti ātri atbildēt uh, uz tiem jautājumiem, kas tika uz, uh, uzdoti proti par starptautiskās organizācijas statistiku. 16,600 miljonu eiro maksātu programmas īstenošanu un 4,3 miljonu, lai būtu pietiekami daudz personāla 2012. gadā šos skaidrus prezentēja un arī Zviedrijā. 6000 eiro uz cilvēku būtu jāinvestē. Tagad jautājums par spāņu deputātu jautājumiem. Pirmais jautājums par mobilitāti. Es domāju, ka mobilitāti jāvērtē kā pozitīvu jautājumu, lai jauniešiem būtu iespējas pēc izglītības iegūšanas Bet jauniešiem būtu jādod iespēju brīvprātīgi izmantot šīs programmas, nevis tādā veidā, ka tā būtu vienīgā iespēja viņiem, jo Spānijā viņiem nav darbvietas. Mēs Spānijā šīs programmas izmantojam, arī Erasmus un citas, bet dramatiskais fenomens ir tāds, ka daudziem jauniešiem liekas, ka viņiem jādodas prom no valsts, jo Spānijā viņiem vienkārši nav nu, nekādas iespējas, un tas nav nekas pozitīvs. Par to ir jāpadomā, mums jārada jaunas iespējas. Jo jaunieši ne tikai tādēļ izglītojas, ka viņiem ir tāda iespēja, bet tādēļ, ka viņiem nav citas iespējas mājās. Tagad Masonkundze. Greslis kundze jautā, vai tā ir struktūra programma. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks jautājums um, jauniešu garantija ir programma, kas dod iespēju daudziem jauniešiem uzsākt darba sistēmas ietveros, struktūra problēmas, ekonomiskā izaugsme. Tie ir ļoti būtiski jautājumi. Un lai globāli atbildētu uz šiem jautājumiem ilgtermiņā, tā ir jāizmanto, lai apkarot jauniešu bezdarba Eiropā. Paldies! Paldies visiem, kas uzstājās, paldies deputātiem, kas iesaistījās diskusijās. Mums ir tik daudz, kas sakāms par šo jautājumu, bet um, tagad turpināsim darbu ar otro darba grupu. Haugskundze. Visi tie, kas piedalīsies otrajā um, darba grupā, sapratīs, ka tas vienmēr tā ir, ka pirmais, uh, pirmā darba grupa parasti nedaudz iekavē mēs mēģināsim ātrāk strādāt. Tādēļ otrā darba grupā mēs runājam par īstenošanu. Un situācija dalība valstīs tādēļ Mečins eh, kungs, eh, var, Van Bokastāls kundze otrā, un pēc tam Tatjana Espozīto. Lūdzu, ieplānojiet jūsu uzstāšanos īsāku, mums 20 minūtes uh, ir iekavētas. Tādēļ jūs kā pirmie lūdzu. Dziękuję bardzo. Postaram się skot... Paldies, priekšsādātāji. Es centīšos koncentrēties uz tiem svarīgākajiem elementiem uh, mūsu īstenošanas plānā. Uh, divi īsi komentāri par jauniešu garantijas būtību. Tās politiskā dimensija paredz iesaistīt visus uh, spēlētājus, lai sniegtu labumu jauniešiem. Jauniešu bezdarbs ir ļoti augsts pašlaik, bet pateicoties jauniešu garantijai, mēs ceram to mazināt. Mēs ceram uz uh, lielāku izaugsmi un labāku attīstību darba tirgū, Tas ļautu mums mazināt bezdarbu. Jo pirmajos eh, divos gados īstenošanas procesā ļoti svarīgi uzlabot nodarbinātību. Eh, analizējot garantijas īstenošanu Polijā, mēs esam noteikuši mūsu mērķa grupas, tie ir jaunieši um, vecumā zem 25 gadiem, tie, kas ir reģistrēti bezdarbnieki bet mēs vēlamies iesaistīt arī tos jauniešus, kas ir ārpus šīs sistēmas, kas nekur nav reģistrēti, nemācās un nestrādā. Mēs paredzam īpašas, uh, īpašas pasākumus uh, tiem jauniešiem, kas nepabeidz skolu. Uh, pārsvarā viņiem ir 15 līdz 17 gadi, un nav pabeigtas skolas izglītības. Ir arī daži pasākumi jaunajiem cilvēkiem vecumā līdz 30 gadiem, jo mēs labi apzināmies, ka daži jaunieši diezgan vēlu iesaistās darba tirgū, uh, tad, kad viņiem jau ir uh, vairāk nekā 25 gadi. Un mēs vēlamies mobilizēt visus strateģiskos partnerus, uh, kurus izvēlējās mūsu valdība Polijas nodarbinātības dienesti šeit strādā, jo mums ir decentralizētā sistēma, ir reģionālie un komunālie dienesti. Un ir arī specializētā organizācija, kas uh, nodarbojas ar jauniešu apmācību, ir arī uh, valsts ekonomikas banka, kas piedāvā finansējumu šiem projektiem. Un uh, tās mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību. Tad arī uh, konkurences iestādes valsts un uh, reģionālajā līmenī. Protams, mēs iesaistām arī sociālos partnerus, jauniešu organizācijas, arī tās, kas strādā reģionālajā līmenī. Šādi ir iesaistīti visi spēlētāji visos lauciņos, un Mūsu schēma šeit rāda, kādā veidā mēs cenšamies iesaistīt tos jauniešus, kas ir reģistrēti kā bezdarbnieki, un arī tos, kas nekad nav reģistrējušies nodarbinātības dienestos. Te jūs redzat, kāda ir finansēšanas schēma kādus fondus mēs izmantojam. Ir valsts nodarbinātības fonds, bet, protams, aktīvi izmantojam arī sociālos fondus un arī šīs iniciatīvas finansējumu. Runājot par partneriem, kas īstenos jauniešu garantijas schēmas, es gribētu pievērsties uh, jo īpaši mūsu nodarbinātības dienestiem. Valsts nodarbinātības dienesti pašlaik ir gandrīz pabeigušas reformu un uh, tie piedāvā vairākus pasākumus jauniešiem, piemēram, prakses un apmācības pasākumus. Mēs izmantojām arī vairākus jaunos instrumentus, uh, ir tā sauktā voucheru schēma, kas ir paredzēta to jauniešu atbalstam, kas jau aktīvi meklē prakses vai darba vietas. Mēs uh, vēlamies uh, veicināt pašu jauniešu aktīvo uh, iesaisti darba tirgū. Reformējot valsts nodarbinātības dienestus, Mēs uh, izveidojam arī atbalsta pasākumu schēmas. Mūsu decentralizētajā sistēmā tas nozīmē, ka šie dienesti ir jāuzrauga, piesaistot uzraudzībai arī um, sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas, uh, nodarbinātības padomi. Vēl viens svarīgs instruments ir uh, konkurences instruments. Tam ir pievienotā vērtība, to mēs uh, finansēsim valsts un reģionālajā līmenī un izmantosim šo instrumentu, uh, lai palīdzētu arī tiem jauniešiem, kas nekur nemācās un nestrādā. Mēs varēsim tagad palīdzēt arī šiem jauniešiem atgriezties vai iekļauties pirmo reizi darba tirgū. Mēs tam paredzējuši uh, īpašas izvēles uh, komitejas, uh, arī arotbiedrības ir aktīvi iesaistītas, darba devēju organizācijas tiek piesaistītas, lai piedāvātu konkursus uz prakses un darba vietām. Un vēl dažus vārdus gribu pateikt par kādu citu organizāciju, kas ir mūsu strateģisks partneris. Valdība ļoti cieši sadarbojās ar uh, brīvprātīgā darba korpusu. Tā ir īpaša organizācija, kurai ir vairāk nekā 4000 struktūru vienību. Un e, šī organizācija strādā ar reģionālo brīvprātīgā darba schēmu. E, šī organizācija cieši sadarbojās ar policijas e, dienestiem un sociālajiem dienestiem un palīdz jauniešiem, kas atrodas visliktākā situācijā. Pateicoties šai organizācijai, ir iespējams uh, piemēram, palīdzēt jauniešiem, kas nav pabeiguši skolas izglītību. Mēs varēsim viņiem piedāvāt profesionālo apmācību, uh, prakses un uh, apmācības vietas. Ir paredzētas arī uh, programmas profesionālo prasmju un iemaņu attīstībai, lai šiem jauniešiem vieglāk būtu ienākt darba tirgū. ir izveidota iniciatīva, lai veicinātu uzņēmēju darbību uh, izglītības vidē. Mūsu uh, partnerbanka būs atbildīga par uh, fondu piedāvāšanu, par finansējumu akadēmiskajām aprindām un arī finanšu iestādes piedāvās kredītus ar īpaši labvēlīgiem nosacījumiem. Eh, mēs atbalstīsim tos jauniešus, kas vēlas pabeigt uh, savu izglītību. Šiem studentiem vajadzēs izstrādāt uh, biznesa plānus um, saviem projektiem. Šī ir pilotprogramma, kas jau ir uzsākta uh, trijos reģionos. Tā attīstās ļoti labi. Un Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir jauniešiem uh, piedāvāt iespēju pēc pirmā gada uh, saņemt vēl vienu aizdevumu, lai uh, rastu labās darba vietas. Tā kā, tā kā šī programma ir paredzēta gan izglītības veicināšanai, gan uzņēmēju darbības veicināšanai. Un mēs plānojam, ka līdz 2020. gadam mēs būsim piedāvājuši jau desmit tūkstošus aizdevumus. Šī ir, protams, ilgtermiņa stratēģija. Ļoti svarīgi uh, ar, ir arī tas, kā šīs schēmas ietveros mēs veicināsim uh, arī jauninājumus, kas nodrošinās labāku sasaisti starp akadēmisko vidi un uzņēmēju darbības vidi. Es jau pieminēju šo finanšu inženēriju, ko mēs uh, esam izveidojuši. Mēs izmantojam uh, darba fondu, uh, 1,8 mil, miljārdus un 1,7 miljārdus izmantosim no sociālā fonda. Šis ir finansējums, kas tiks izmantots uh, laika posmā līdz 2020. gadam. Pirmajā posmā, 14. un 15. gadā, mēs plānojam apgūt jau ļoti nozīmīgu finansējumu daļu, lai uh, pēc iespējas piesaistītu arī papildu finansējumu. Mūsu darba ministrija, piemēram, uh, ļoti aktīvi šeit darbojas, un mēs jau pirmajā programmas posmā varēsim palīdzēt 30 tūkstošiem jauniešu. Bet vēl gribu pieminēt, ka bez šīm atbalsta schēmām darba tirgū. Ļoti svarīgi tiešām piedāvāt darba vietas. Un mēs domājam, ka pateicoties reformām, kas ir veiktas pagājušajā gadā darba tirgū, pateicoties investīcijām, kuras mēs tagad gaidām, mums izdosies izveidot jaunās darba vietas, lai ar tām nodrošinātu 70 tūkstošus jauniešu polijā. Es jau teicu, ka notiek struktūrālās pārmaiņas, lai uzlabotu nodarbinātības situāciju. Mēs piedāvājam arī pavadošos pasākumus un strādājam ļoti cieši kopā ar izglītības uh, ministriju, uh, strādājām arī profesionālās apmācības sistēmā uh, iesaistām universitātes un uzraugām arī jauniešu karjeras, jo īpaši universitāšu absolventu turpmākās karjeras. Noslēgumā gribētu teikt, ka pašlaik esam eh, nonākuši pēdējā sagatavošanās stadijā, eh, un Decembrī mēs jau esam iesnieguši mūsu rīcības plānu komisijai, esam saņēmuši jau tagad komisijas komentārus, Un tuvākajās nedēļās tiks publiskota galīgā plāna versija, kurā ir iekļauti arī finansēšanas un uzraudzības pasākumi. Jau tuvākajās nedēļās mēs varēsim palaist arī uh, schēmu, kurā iesaistīts uh, šīs brīvprātīgā darba korpus, un šī ir visvērtīgākā pasākuma schēma uh, Uh, šajos pasākumos. Paldies! Paldies! Jā, mēs um, noteikti uzdosim vēl pāris jautājumus. Bet tas tiešām ir uh, īpaši, ko Polija ir paveikusi. Tagad tā Marija Kristina Van Bekestāla. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, excusez-moi. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es ļoti atvainojos, ka um, ieņēmu citu vietu, bet es vēlējos, um, lai man būtu pārskats pār šo prezentāciju. Iesākumā es vēlētos uh, jūs iepazīstināt ar forem un Pēc tam es vēlētos jūs iepazīstināt ar to darbu, kas ir paveikts cīnoties pret bezdarbu jauniešu vidē, vidu uh, Balonijā, un īsumā runāt arī par garantiju jauniešiem, uh, pie kuras mēs strādājam. Vispirms Es vēlētos runāt par saikni starp komisijas rekomendācijām un mūsu darbu, proti par to, ka ir nepieciešams pēc iespējas vairāk koordinācijas starp uh, nodarbinātības politiku un izglītības politiku. Beļģijā šī koordinācija ir ārkārtīgi e, sarežģīta, gluži vienkārši politiskās uzbūves dēļ, tāpēc, ka runa ir ne tikai par dažādām ministrijām, bet arī. E, dažādām kopienām, jo e, izglītība ir uzticēta kopienām un arī nodarbinātības politika, un pēc nesenās reformas nodarbinātības politika ir pilnībā uzticēta reģioniem. Protams, ka nekas nav neiespējams, bet ir jāsaprot, e, ka e, mums ir mazīgs koordinācijas problēmas. Bet pie tā es atgriezīšos pēc brīža. Tātad trīs reģioni un trīs uh, valsts nodarbinātības dienesti. Um, mēs esam sadalīti 11 reģionālās uh, vienībās. Mums ir 4 uh, reģionālās teritorijas, kas ir neatkarīgākas. Uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs cenšamies organizēt savu atbalstu, ņemot vērā reālo situāciju Valonijā. Te jūs redzat eh, gan kompetences eh, centrus, gan arī izglītības centrus. Tas ir jāpatur prātā. Tātad mēs organizējam arī pieaugušo izglītību. Tas ir lielisks uh, instruments, kuru mēs varam izmantot. Tālāk mūsu misija ir palīdzēt uh, uzņēmējiem atrast uh, darbiniekus, bet vienlaikus mēs arī nepārtraukti analizējam situāciju darba tirgu, lai varētu uh, nākt klajā ar rekomendācijām nodarbinātības un izglītības jomā. Mēs strādājam pie ārkārtīgi nesenas politikas, kas ir uh, pieņemta pavisam nesen, to pieņem Salonijas ministrs. Mēs esam personalizējuši šo politiku ar dekrētu, un tas tā notiek jau divus gadus. Un mēs piedalījāmies arī garantijas jauniešiem izstrādāšanā. Mēs uzņemam šos darba meklētājus tik līdz viņi ir pabeigušas eh, studijas un ja viņi nav eh, saņēmuši nepieciešamo izglītību, ja viņiem nav eh, attiecīgā diploma, tad mēs ar viņu pavisam eh, ātri tiekamies. Viņam ir kontaktpersona mūsu dienestā, ar kur viņš strādā divus gadus. Forem strādā, izmantojot dažādus partnerus, neatkarīgi no tā, vai tās ir privātās vai publiskās struktūras. Tad, kad mēs izglītojam darba meklētāju, mēs viņu izglītojam ārkārtīgi modernos centros un strādājam eh, vairākās nozarēs. Mēs arī noslēgumā runāšu vairāk par šo darba vietu radīšanu tālāk. Mm, nerunāšu par kompetenci centriem, te jūs redzat Valonijas kārti. Ir 25 centri, eh, tie ir sektoriāli organizēti. Mēs esam eh, reformas ietvaros paredzējuši arī eh, vienu kontaktu punktu, ja personu, kas ļauj ik eh, vienam darba devējam vērsties pie mums, lai gan iesniegtu darba sludinājumu, bet bieži vien runa ir par darba sludinājumiem, kas nav pareizi formulēti, un mēs palīdzējam tos pārformulēt. Uh, un mēs palīdzam arī attiecīgi meklēt šos potenciālos kandidātus un sniedzam konsultācijas uh, par palīdzību izglītībai un uh, nodarbinātībai. Mēs pārvaldam 225 tūkstošus darba piedāvājumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jo mēs jau īpaši domāsim turpmāk e, par jauniešiem noteikti izmantojot e, izziņas un internetu kā galveno kanālu. Un visbeidzot, noslēdzot mūsu prezentāciju, e, prezentāciju par mūsu organizāciju, mē, mums ir ārkārtīgi vizionāra pieeja. Mēs strādājam arī pie nākotnes darba vietām, jeb ja profesijām. Uh, Es vēlētos eh, teikt, ka izglītības programmas šobrīd nav pietiekami uh, reaktīvas un neņem vērā situāciju un vajadzības, tāpēc mēs vēlētos informēt par to, kāds būs darba tirgus uh, nākotnē. Un, pateicoties šim pētījumam, mums ir izdevies uh, identificēt 300 profesijas, 20 no tām tik tiešām ir jaunas, kurām nav pat nosaukuma. Un uh, tās ir zināšanas, ar kurām mēs vēlētos dalīties un ceram, uh, ka tas ļaut arī eh, organizēt jaunus izglītības centrus. Kā jau teicu, jaunieši tas ir ļoti sensitīvs jautājums, un eh, bezdarba rādītāji Valonijā un Briselē atšķirs no pārējās eh, Beļģijas teritorijas. Mums tik tiešām ir ļoti daudz bezdarnieku jauniešu vidū. Bezdarba līmenis jauniešu vidū Valonijā ir samazinājies Tam ir zināmi eh, skaidrojumi, bet, ja tā varētu teikt, ka mēs redzam jau šobrīd rezultātus eh, šai te personiskajai, ja personi, personalizētai pieejai. Nu, eh, varbūt nedaudz gara prezentācija, bet runājot par kvalitāti un kvalifikāciju. Um, bezdarb, jaunie bezdarbnieki um, joprojām ir um, Maskvalificēti diezgan daudzi ir pametuši studijas. Un tik tiešām runa ir par kvalifikācijas, bet arī kompetences trūkumu, un te es runāju par pamatu kompetencēm, bet arī par spējām uh, iesaistīties kolektīvā. Um, tās izglītības joms, kas ļauj labāk integrēties, ir um, bakalaurs, tāpat arī profesionāla izglītība un um, maģistra studijas. Tās ir um, izglītības nozars, kur ietvaros uh, jauniem cilvēkiem ir jāpavada arī zināms laiks praksē. Un te jūs redzat arī tās nozars, kurās ir iespējams iesaistīt jauniešus, tātad zinātniskās un tehniskās nozars, kur joprojām trūks uh, darbinieku. Un uh, man uh, šķiet dīvaini, ka arvien uh, vairāk trūkst uh, strādājošo izglītības jomā. Uh, Mēs e, tātad strādājam arī e, pie šī rādītāja, kas attiec uz jauniešiem, kas netiek nenodarbināti, ne arī e, atrodas, izgl... ne arī šobrīd iegūst izglītību vai ir praksē. Riska faktors, kur mēs esam identificējuši, jo mēs, protams, apzināmies, ka ar šo saīsinājumu NEET mēs apzīmējam ļoti plašu personu loku, un mums ir jā, jādomā par to, kā mēs par viņiem varam parūpēties. Runa ir par uh, jauniešiem, uh, kur varbūt nemaz nav tik sliktā situācija, dzīvo pie uh, vecākiem, bet no otras puses ir ārkārtīgi mazais sargāta iedzīvotāja daļa, kas uh, uh, ir ar uh, zem izglītības līmeni kas ir varbūt arī imigrācijas izcēlesmes, un arī visi šie jaunieši, kas zaudē eh, sociālo saikni, jo viņi netiek iesaistīti. Tātad tie ir milzīgi izaicinājumi, eh, ar kuriem mums būs jātiek galā pateicoties nodarbinātības politikai, gan ar tiešu atbalstu, gan ar netiešu atbalstu, proti dažādiem pasākumiem izglītību, tāpat arī izmantojot pilotu projektus, uh, Mums ir uh, savs Marshall plāns, kas ir spēkā Valonijā nu jau desmit gadus, un mērķis ir izmantot publiskos līdzekļus, lai uh, atspērtos uz ekonomiskās attīstības uh, potenciālu. Par to es īsāk nerunāšu, bet vēlos uzreiz pievērsties garantijai jauniešiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi apsveicama jauna iniciatīva. Uh, Servakungs jau arī uh, pieminēja to, ka nevajadzētu sajaukt eh, garantiju jauniešiem ar jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Jūs uh, zinat, uh, kas, tu, jau visu to, kas attiecas uz praksi, izglītību un tā tālāk un tā joprojām. Valonijā runa ir par uh, Einaus provinci, Liežu un Briseli. Uh, Einavā uh, bezdarbnieku skaits jauniešu vidū pārsniedz 25% un ir paredzēts atvēlēt 120 miljonus eiro, divas trešdaļas Eiropas Savienības finansējuma, viena trešdaļa Valonijas finansējuma. Vēlos pievērsties galvenajam. Proti, kāds ir mūsu rīcības plāns Valonijā? Vispirms runājot formāli, mēs esam centušies ārkārtīgi ātri reaģēt uz komisijas aicinājumu Eiropas semestri ietvaros un forem. Mēs esam sagatavojuši rīcības plānu, ko vēlamies īstenot pēc iespējas ātrāk. Valonijas valdība to ir apstiprinājusi un mums jau šobrīd ir atļauja, um, kas um, mums um, dos iespēju saņemt priekšfinansējumu. Es nevēlos runāt par uh, politiskajiem vai administratīvajiem iemesliem, bet uh, Eh, to dēļ eh, Valonijas valdība ir izlēmusi iesaistīties garantijas jauniešiem ietvaros un izmantot arī so Eiropas sociālā fonda līdzekļus. Tas, protams, ir zināmā mērā eh, konsekventi, bet tas ir saistīts arī ar projektu pārvaldību. Jūs saprotat, ka Forem koordinē projektus bet uh, turpmāk šis darbs tiks organizēts citādi. Tātad ir schematiski tāds ir mūsu priekšsēdētājs. Mums a, uh, tiešām jāpabeidz. Es domāju, ka mums ir skaidrs, a, uh, ko dara Valonijā. Un pēdējos skaidrs mēs a, arī rakstiski esam saņēmuši no jūs. Mums ir 12 minūtes jau jūs uzklausījuši. Jāuzklājas vēl Espozīto kundzi un tad arī vēl pārējos kolēģis. Jā, nu, tā tik tiešām vienmēr ir nepateicīga loma uzstāties kā pēdējam, jo um, man ir jāuzņems atbildība par aizkavēšanos iepriekšējo runātāju starpā. Tātad mēs lielu uzmanību pievēršam jauniem projektiem. Mēs um, valsts nodarbinātības dienas ietvaros um, organizēsim jaunu pētījumu un izvērtēšanu, sagatavošanu strādāsim ar jauniem partneriem, kas ir jauniešu uh, nozars pārstāvi. Tās ir iesaistītās puses, kuras mēs vēl uh, tik labi nepārzinām, bet kas mums ļaus apzināties tos jauniešus, uh, kurus interesē šie jautājumi. Um, es centīšos uh, turpmākiem jautājumiem pārskait nedaudz ātrāk. Tātad mēs esam personalizējuši šo atbalstu jauniešiem, ap, apmācot uh, forem darbiniekus, kas saprot jauniešus, kas saprotas ar jauniešiem un izmanto tos komunikācijas līdzekļus, kas mm, vislabāk patīk arī jauniešiem. Mēs cenšamies um, uzlabot viņu kompetences, kā jau es teicu, ir kompetences trūkums, bet arī strādājām pie potenciāla bilances. Cenšamies attiecīgi paredzēt viņu turpmāko uh, attīstību. Šeit viens punkts ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs tādēm arvien vairāk pie tā dēvētajām soft skills, jo tieši šo kompetenci trūkuma dēļ jauniešiem neizdodas iesaistīties darba tirgu vai arī neizdodas tur noturēties. Mēs arī intensificējam uh, saikni ar uzņēmējiem, un es priecājos par to, ka ir pieņemts jauns dekrēts, ja otrais, kas paredz um, jauniešiem iespēju um, daļu laika pavadīt uh, darbā un daļu apmācībā. Jā, paldies, paldies. Un tikai tagad pēdējā runātāja. Tatjana Esposito, kas mums uh, stāstīs par uh, Itālijas pieredzi un arī par situāciju Itālijā. Lūdzu. Grazie mille alla Presidente, alle due vicepresidenti per questi. Paldies, paldies priekšsēdājas kundze. Paldies par ielūgumu. Lai varētu šeit uzstāties, es mēģināšu uzstāties uh, mazāk nekā 10 minūtes, bet labprāt atbildēšu arī jautājumu. Protams, uh, ir skaidrs, ka ir atšķirības uh, starp uh, jauniešu garantijas un jauniešu nodarbinātības iniciatīvām, bet, neskatoties uz to, abi elementi ir sastarpēji saistīti. Kā arī e, Elizabete Marāna Šatjiekundze, Šatjiekundze sākumā uzsvēra. Būtu jārīkojas ātrāk ar šo nodarbinātības iniciatīvu. Tā ir e, daļa no lielākas kopainas. Šeit mēs redzam ieteikumus, tie ir pieņemti nacionālā likumdošanā Itālijā. Ir uh, sava veida jauniešu garantija jau kopš 2002. gada. Lai arī tā netiek piedāvāta tikai jauniešiem, kas ir reģistrēti atbilstošajās programmās, uh, tas apties NEETS Bet eh, ir jāuzsver arī, ka nu, nevienmēr eh, visa šī darbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Šo uh, likumu nevarēja pilnībā īstenot. Nebija radīta homogēna darba sistēma. Nebija nekādas uh, pārvērtēšanas, izvērtēšanas. Līdz ar to garantija jauniešiem un uh, nodarbinātības programma ir īpaši izaicinājums un iespējas, lai pārvarētu saršķīto situāciju, ar kuru saskārāmies. Pastāstīšu, kā mēs plānojam darboties. Mērķa grupa sadalīta divās kategorijās. Tie ir pirmkārt jau reģistrētie, kā bezdarbnieki, un otra grupa - nereģistrētie. Kā bezdarbnieki. Pat ja viņi meklē darbu. Bet varbūt netik aktīvi, bet nu katrā gadījumā viņi ir gatavi strādāt. Šīs abas kategorijas vēlreiz esam sadalījuši pēc izglītības. Mēģinam aptvert abas kategorijas. Šeit redzat datus par skaitļiem. Zilā daļa - bezdarbnieki bez diploma, kas nav aktīvi, un sarkanā daļa - jaunieši, kuriem ir diplomi. pa kreisi 15-24 gadu veci, pa labi 15-29 gadu. Paraugoties uz skaitļiem, gribu teikt, ka līdz 29 gadiem jauniešus uztveram, un es domāju, ka tā tas ir paredzēts, un tas atbilst nu, šodienas arī eh, diskusijas garam, nu, katrā gadījumā aptuveni pusotra miljonu jauniešu 15-29 gadu vecumā. Un tā ir mūsu mērķu grupa. Nākošajā attēlā grafisks, geogrāfisks sadalījums. Arī vecuma grupas norādīts. Pirmā kolona centrs - ziemeļi, otrs - dienvidi. Itālijas dienvidos problēmas ir vēl vairāk izteikts nekā centrā un ziemeļos. To redzam, vērtējot neaktīvos bezdarbniekus. Tas ir daudz augstāks dienvidos nekā centrā dienvidos, ziemeļos. Nākošais grafiskais attēls parāda, cik daudz līdzekļu mēs plānojam izlietot, lai aptvertu jauniešus. Nu, runa ir par ļoti lieliem finanšu līdzekļiem. Eiropas sociālais fonds 567 miljonu eiro. Jauniešu nodarbinātības iniciatīva apmēram tikpat ir tik daudz un nacionālais līdzfinansējums. Atbilst ģenerāla direktora teiktajam vairāk nekā caurmērā, jo sasniedzam 40%. Tas nozīmē, ka pusotra miljārda eiro būtu šī problēma vērta kopumā. Kā tās naudas summas tiks sadalītas? Strādājam pie koordinēšanas. Tā ir ļoti nozīmīga. Ne tikai starp ministrijām, bet arī starp institūcijām. Arī valstīs, kur situācija ļoti kompleksa attiecībā uz uh, kompetences sadalījumu. Tas īpaši sakāms par Itāliju. Ir bijušas ļoti sarežģītas konsultācijas uh, starp reģioniem, ministrijām, esam vienojušies par Nacionālo operatīvo programmu. Runiet par jauniešu garantiju un jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Reģioni, kas ir atbildīgi par aktīvu politiku. Tām jāizno nacionālā programma. Tie ir tā sauktie starprisinājumi. Un tie var izmantot 1,4 uh, miljārdus no 1,5 miljārdiem. 100 miljoni paliek centrālās valdības rīcībā, ko sadala divās daļās. No vienas puses darba centru uh, stiprināšanu. Tas ļoti nozīmīgi lai garantētu šo iniciatīvu. Un otra daļa tiek uh, dota Nacionālajai izglītības sistēmai. Nākošais attēls. Dažādie procesi un uh, programmas, ko, mē, ko vēlamies īstenot. tie, kas ir reģistrēti bezdarbnieki, situācija ļoti vienkārša. Viņi dodas uz darba centru, piesakās par bezdarbniekiem un pēc četriem mēnešiem viņi var saņemt dažādas eh, pasākums, eh, sarunas, eh, iespējams. Jaunieši var izmantot dažādas piedāvājumus apmācības vai civilais dienests, kā arī pavadošie pasākumi, darba vieta un tā tālāk. Un vēl par praktiskām liekām. Komisija saka, ka viņi ir vīlusies attiecībā uz dalību valstu aktivitātēm, bet gribu teikt, ka Itālija ir aktīvi rīkojusies. Gluži pretēji, Mēs ļoti ieinteresēti strādājam. Nav jau tā, ka visas dalībvalsts ir vienāds. Un arī pašnodarbināto atbalsts, zaļās uh, grafiks parāda to, ka es vēlamies aptvert arī tos, kas nav reģistrēti atbilstošajās iestādēs. Un tie, kas uh, nav saņēmuši izglītību. Mēs esam ieviesuši jaunu, jaunu lēmumu uh, un lēmu, jaunu tādu tā kā uh, formulējumu. Mēs uh, radam tādu tā kā uztveršanas sistēmu, kur mēs uztveram šos jauniešus. Arī nacionālā līmenī. Tas ir bijis ļoti konstruktīvi visā šajā sagatavošanas fāzē plānā. Tāpat arī pārbaudam iespēju kā palīdzēt jauniešiem, kas ir pārtraukuši skolas gaitas bez diploma. Mēģinam viņus iesaistīt atbilstošās struktūrās, izmantojot to struktūru, kādu tikto, tikko jums prezentēju. Kādi ir bijuši mūsu principi? Nu, pirmais esam izveidojuši šo plānu ar mērķi pēc iespējas eh, vienotus dienatus veidot, izvērtēt tos un atbalstīt efektīvākos. Mums ir tāda ļoti attīstīta sistēma. Pēc pirmās fāzes jauna orientācija nosaka to, ka tos, kas piesakās, um, sadala dažādās kategorijās, un tas mums palīdz tādu mērķi tiecīgāku piedāvājumu izskatīt. Tāpat arī subsidiaritāte ir ļoti nozīmīga tēma, jo ar um, reģioniem esam nosprauduši mērķus par efektivitāti, izdevumiem. Ja būs kādas problēmas, sasniegt šos um, mērķus, tad um, centrālā valdība iejaucas subsidāri, lai veicinātu darbu. Vēl īsa piezīme par uh, termiņiem. 31. martā vakar mēs esam prezentējuši nacionālos plānus rīcības programmu nosūtījām Eiropas komisijai pirmajam novērtējumam. Aprīlī tiks slēgts vienošanās ar, ar reģioniem, sistēma sāk strādāt un no 1. maija ir aktīvā darba fāze. Paldies, paldies par šo ieskatu Itālijas plānos, teiksim tā. Nu, vēl tas nav īstenots, vēl nedaudz jāpagaida. Divas kolēģis vēlas uzstāties. Jā, bet tagad ir problēma. Jarčievska to es ka varu vēl izla, izrunāt, bet Skodļevska. Nu, es arī esmu no Rūras apgabals. Lūdzu, Skodļevskas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Jā, kopā kopā ar kolēģi Ieģievsku jāsaka, jā, mūsu vārdi tiešām nav viegli izrinājumi, bet jums tas ir izdevies. Es strādāju nodarbinātības komitejā, un man ir liels prieks, ka šodien mēs kopā runājām par jauniešu nodarbinātības stratēģijas īstenošanu. Es uh, uh, biju referente uh, ziņojumam par cīņu pret jauniešu bezdarbu. Un jāsaka, tas, kas mums bija sagatavots uz papīra, tagad lenītiņam tiek īstenots dalību valstīs. Mans jautājums ir šāds. Uh, izskanēja ierosinājums par to, ka vajadzētu jauniešu garantiju paplašināt, iekļaujot arī jaunos cilvēkus um, vecumā līdz 30 gadiem. Es šo priekšlikumu atbalstu. Un es gribētu jautāt mūsu runātājiem, kā e, jūs uh, uz to raugāties? Ņemot vērā arī polijas e, valdības pieredzi. Kā jūs lūkojaties uz šo priekšlikumu iekļaut arī jaunos cilvēkus vecumā līdz 30 gadiem? šajās schēmās. Manuprāt, tas ir lielisks ierosinājums, bet komisijas pieeja bija daudz savādāka. Paldies! Tūlīt uzklausīsim atbildes. Jānis Kozlovskis, bet tad runātāju saraksts būs arī noslēgts. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka atbalstu uh, uzņēmēju darbības attīstību. Mums ir jāpanāk, lai tiktu dibināti jauni uzņēmumi, kur vien tas iespējams. Tāpēc esmu ļoti priecīgs par polijas valdības darbu šajā ziņā. Tika runāts par jauniešiem, kas prezentē biznesa plānus un iesaistās uzņēmēju darbībā. Tas ir lieliski. Mums ir šis pilotprojekts, bet vai jau tagad var pateikt, Eh, kādas universitātes var iesaistīties. Ekonomikas universitātes var būt, tehnoloģijas universitātes, kas iesaistās un kas veicina šo darba plānu, vai ir iesaistītas tikai akadēmiskās aprindas vai arī uzņēmēja darbības pārstāvji. Un kā jūsuprāt izdzīvo šie uzņēmumi? Nu, lūk, polijas jautājumu polijas ministram. Nu, šos jautājumus es būtu spējuši uzdot arī uh, mājās. Bet labi, jums ir iespēja īsumā atbildēt. Un pēc tam noslēgumam došu iespēju izteikties vēl Sidonijai. Tie būs noslēdzošie komentāri. Priekšstādātāji neko neteiks noslēgumā, bet referentei gan būs iespēja izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Burtiski pāris teikumos atbildēšu. Uh, No paša sākuma Polijas valdībā uzskatīja, ka šī schēma ir svarīga arī cilvēkiem vecumā līdz 30 gadiem. Kompromisa garā, lai īstenotu garantiju ātrāk, esam piekrituši šim ierobežojumam līdz 25 gadiem, bet, kā es teicu savā uzrunā, mūsu garantijas plāns paredz pasākumus arī eh, šiem vecākiem jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem. Mēs iekļaujam arī šo vecuma grupu. Par uzņēmēju darbību. Darba tirgu mēs ļoti daudz esam paveikuši. Ir arī uh, finansējums, kas tiek piedāvāts uh, jaunizveidotajiem uzņēmumiem arī tiem, kas varbūt nedarbojas vēl tik efektīvi. Ir arī uh, kredīti, kas tiek piedāvāti, kas ir arī papildu instruments. Un mums būtu ļoti svarīgi šos risinājumus piedāvāt. Protams, tas nav gala risinājums, bet mēs gribētu uh, šo sadarbību ar akadēmiskajām aprindām uh, turpināt un veidot partnerības uh, Uh, starp universitātēm un uzņēmējiem, lai vietējā līmenī uzņēmēji varētu jauniešiem piedāvāt atbalstu, varbūt uh, kaut kādus, uh, kaut kādas atlaides piedāvāt jaunajiem uzņēmējiem. Mēs plānojam arī pastiprinātu sadarbību, veicināt uh, Un uh, šie pasākumi ir svarīgi tiem jauniešiem, kas uzsāk savu biznesu. Mēs uzskatām, ka šis atbalsts uh, ir ļoti svarīgs īpaši ilgtermiņā. Paldies! Labi, paldies! Vai komisija varbūt noslēgumā ir kas sakāms? Ļoti īsi. Uh, direktoras kundze, Sukovas kundze. Thank you very much. Uh... Paldies! Komisijas vārdā teikšu, man bija ļoti interesanti dzirdēt par dalību valstu pieredzi. Ir pāris aspekti, kurus piefiksēju. Mēs pašlaik gatavojām vadlīnijas e, iniciatīvas īstenošanai. Dalību valstis jau nākamajā nedēļā šo dokumentu saņems un varēs izanalizēt. Mēs runājām šodien jau arī par līdzekļu efektīvo izmantošanu un ilgtspējīgo darba vietu izveidi. Mēs negribētu izdot naudu, lai palīdzētu jauniešiem uz pāris mēnešiem, un pēc tam uh, tas viss beigtos un jaunieši atkal paliktu bez darba. Mačīna kunga uh, prezentācijā un arī citu kolēģu Komentāros izskanēja vārds uzņēmēja darbība. Uzņēmēja darbības gars ir jāattīsta eh, pat vēl skolā. Jauniešiem eh, tas eh, jāattīsta. Mūs kritizēja par to, ka nav paredzēta ziņošana par to, kas notika iepriekšējā programmēšanas periodā. Tāpēc jaunajā regulējumā mums ir šie jaunie um, indikatori paredzēti, kas ļaus komisijai regulāri atskaitīties uh, padomas un parlamenta priekšā. Mums ir šie kopīgie sociālie un nodarbinātības indikatori, un mēs ceram, ka 2015. gada sākumā mēs varēsim jau atskaitīties par pirmo nodarbinātības iniciatīvas posmu. Jā, mēs zinām, ka ne visur dalību valstīs situācija ir labi attīstījusies uz doto brīdi, bet līdz nākamā gada sākumam noteikti būs jau rezultāti. Paldies, saka priekšsādātāji. Es ceru, ka nodarbinātības komiteja arī mūs ielūks nākamajā gadā, kad jūs ziņosiet nodarbinātības komitejai par paveikto, lai mēs arī varētu palūkoties, kā tiek izlietots budžets. Tagad noslēgumā Sidonija un tad būs jābeidz sanāksmei. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem un arī tiem, kas uzdeva jautājumus. Es domāju, ka bija ļoti nozīmīgi eh, tikties un runāt par šiem jautājumiem gan no nodarbinātības, gan no budžeta viedokļa. Nekad nav par daudz e, kritisku skatījumu uz e, to politiku, ko mēs īstenojam e, šeit parlamentā, bet arī uz to, kas tiek darīts uz vietas. Es domāju, ka komunikācija ir ārkārtīgi nozīmīga. Ņemot vērā, ka mūsu laiks ir ierobežots, es nenākšu klajā ar apkopojumu, bet es domāju, ka būs iespēja izplatīt uh, šādu rakstisku apkopojumu visiem tiem, kas uh, varēja būt šeit, bet arī tiem, kas nevarēja būt šeit. Viena lieta mani pārsteidz, ko es uzzināju no vairāku runātāju teiktā, cik milzīga ietekme jauniešu uh, nodarbinātības iniciatīvai ir uz uh, dalībvalstu nodarbinātības dienestu darbu, kāds tas ir izaicinājums un arī vienlaikus stimuls uzlabot šo dienestu darbu. Uh, manuprāt, tas parāda arī, ka tas mums palīdz apmainīties ar labās prakses piemēriem un varbūt paraudzīties, kā mēs citādi varētu strādāt. Es noteikti daudz mācījos no šīs uzklausīšanas. Paldies! Liels paldies! Domāju, ka visi varam pievienoties Sidonijai uh, šajos pateicības vārdos. Paldies visiem kolēģiem, kas palika līdz uzklausīšanās beigām. Paldies visiem, kas piedalījās. Pat ja jūs neizteicāties diskusijā, tad jūs sekojat līdzi visam teiktajam. Un nākamais parlamenta sasaukums noteikti strādās vēl uh, tālāk pie uh, jauniešu garantijas un jauniešu nodarbinātības iniciatīvas. Paldies un uzredzēšanos!